Thank you. For... Godātie kolēģi, paldies visiem, kas ir ieradušies šā rīta sēdē, un sāk ķeramies tūlīt klāt ceturtā punkta izskatīšanai, un tā ir sociālā nodrošinājuma sistēma koordinācija. Es ceru, ka viss aktīvi piedalīsies ziņojuma projekta izskatīšanas debatēs, bet eh, vispirms dodu vārdu Balaskungam, kas ir referents. Lūdzu, vārds jums. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs eh, kundze. Dargie kolēģi. Kopš eh, uzņēmos darbu pie šī ziņojuma, es kā metodizēlējos tikšanos ar dažādiem sarunu partneriem. Es devos uz Varšavu, lai ar valdības pārstāvjiem diskutētu, tiktos ar arotbiedrību pārstāvjiem un uh, uzņēmēju pārstāvjiem. Tieši tāpat arī devos uz Berlīnu un tikos tādā pašā sastāvā ar dažādiem partneriem, tikos ar daudziem valdības pārstāvjiem, ar arotbiedrību pārstāvjiem uzņēmējiem, tāpat arī Briselē un Strasbūrā. Tad es uh, sastādīšu pirmo ziņojuma priekšlikumu un paskaidrošu, ko a, uh, esmu a, uh, piedāvājis. Strādāju arī ar ēnu referentiem. Es a, cenšos tikties ar visiem uz ēnu referentiem, lai uzzinātu, kādas ir viņu domas, un tad pēc tam mēs varēsim sākt uh, diskutēt un uh, turpināt darbu pēc iespējas ātri. Zinot, ka padoma ar šiem jautājumiem strādājot uh, un uh, Viņu viedoklis ir mums nozīmīgs, es domāju, to ministrs un valdības pārstāvis. 2016. gada decembrī tika publicēts viedoklis, lai, veido, lai veicinātu pilsoņu mobilitāti, pārvietojoties Eiropā. Uzsvēršu, ka tas skar Eiropu, bet arī Islandu, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Lai turpinātu, tāpat arī nodrošinātu šo personu sociālo nodrošinājumu ir nepieciešama pielāgošana starp dažādajām likumdošanas normām nacionālā līmenī. Mēs esam koordinācijas uh, procesā, tā nav harmonizācija. Dažiem ir žēl, ka tas tā nav, bet, nu, lai skaidrotu, teikšu, ka tā ir koordinācija. Par ko runājam? Eiropas komisija arī strādā pie koordinācijas uh, bezdarba, gadī, uh, bezdarba atbalsta gadījumā. Mēs šeit runājam par uh, strādājošiem, un viņi visvairāk ir norūpējušies par bezdarba uh, atbalstiem. Proti, ja kāds cilvēks sāk strādāt ārzemēs, tad kādu laiku viņš saglabā uh, bezdarba apdrošināšanu, kamēr viņš atrodas arī ārvalstīs. Uh, no 3 uz 6 mēnešiem tas ir pagarināts kā uh, termiņš. Tātad šis periods tiek pagarināts. Katra valsts var, ja tā vēlas, izmantot visu šo termiņu. Es pats piekrītu šim priekšlikumam un piedāvāju šo termiņu pagarināt līdz brīdim, kad iestājas bezdarba apdrošināšana citā valstī, un tas atbilst arī Eiropas komisijas priekšlikumam kas ir saistīts gan ar bezdarba apdrošināšanu, gan arī cilvēku iespējām atkal atrast darbu. Tātad šeit mēs runājam par bezdarba apdrošināšanu līdz brīdim, kad cilvēks atrod atkal darbu, nu, respektīvi ir nepieciešamie līdzekļi eksistencei. Tas uh, nav uh, īsti uh, bezdarba drošināšanas uh, pārnešuma tiešā brīdī. Ja uh, vismaz trīs mēnešus persona ir strādājusi kādā valstī, tad tā var uh, izmantot bezdarba apdrošināšanu šajā sabiedrībā. Kas, uh, šajā valstī, kas aizvietotu tad uh, valsts, no kuras tas ir izceļojis apdrošināšanas apdrošināšanu. No manas puses es gribētu uzsvērt to, ka šīs likumdošanas pamatprincips ir totalizācija. Mēs atbilstam arī komisijas priekšlikumam, un a, arī ierobežojumiem, ko a, komisija iesaka. Man liekas, ka viens mēnesis ir pilnīgi pietiekams a, kā nostrādātais mēnesis pirms saņemt bezdarba apdrošināšanu, kas ir atbilstoši iepriekšēji viektajam darbam. Un neaizmirsīsim, ka bezdarba apdrošināšana ir sociālās nodrošināšanas sistēmas daļa, kas ir ļoti nozīmīga. Un trešais, ļoti bieži tiek diskutēts, un arī es esmu pievērsis uzmanību tam, ka daudziem darbiniekiem tas ir, nu, piemēram, tie cilvēki, kas strādā pierobežas rajonos. Komisijas priekšlikums ir tāds, ka dalībvalsts, kurā cilvēks ir strādājis pēdējo reizi, pārskaita uh, bezdarba uh, apdrošināšanas uh, summas, ja cilvēks ir strādājis, uh, respektīvi uh, pārskait šo naudu 12 mēnešus, un pēc 12 mēnešiem atbildīgi ir tā valsts, kur cilvēks strādājis. Liekas, ka tā valsts, kas rūpējas par sociālo nodrošināšanu, pārskaita arī bezdarba apdrošināšanas līdzekļus. Un uh, praktiskos, uh, par praktiskiem apmērumiem uh, runājot, jāsaka, ka komisijas priekšlikums ir jāpaskaidro. Es paskaidrošu to. Tātad, ja kāds ir strādājis vairāk nekā 12 mēnešus kādā valstī un ir bezdarba situācijā, tad meklējot darbu, cilvēks var mēģināt uh, atrast darbu, kur viņš ir strādājis. Bet ja viņš dzīvo kādā citā valstī, tad viņam regulāri ir jādodas uz to valsti, kur viņš ir strādājis un no kuras viņš saņem bezdarba pabalstu, bet kurā viņš nedzīvo. Un tas ir sažģīti gan lingvistiskā a, ziņā, jo cilvēks a, varbūt a, nerunā šīs valsts valodā, un tāpat juridiskā izpratnē cilvēks saskars ar tiesu situāciju, kurā nerunā šīs valsts valodā un ir sarežģīti aizstāvēt savas tiesības. Nu, tā tad mēs neapšaubām komisijas priekšlikumu, bet gan vēlamies veiksmīgu sadarbību administratīvām iestādēm, lai visas administratīvās uh, lietas var tikt kārtotas tajā valstī, kurā cilvēks dzīvo. Vēl viens jautājums, kas ir sarežģīts jo padome diezgan lēni virzās uz priekšu šajā jautājumā. Tas ir tāds specifisks jautājums, kas ir saistīts ar veselības apdrošināšanu. Es atbalstu komisijas iniciatīvi, proti specifisku sadaļu, ja cilvēks ir ilgstoši slims. Administratīvā ziņā uh, ir šādas uh, administratīvās komisijas, kas uh, saskaņo sociālās apdrošināšanas apdrošināšanas jautājums sadarbojas ar sociālajiem partneriem, un man liekas, ka ir nozīmīgi, lai sociālajie partneri tiktu uzklausīti, lai mēs varētu ar viņiem sadarboties, un tāpat arī palīdzības saņēmēji vai arī slimo cilvēku pārstāvji vai arī apdrošināšanas sabiedrības varētu izmantot uh, sārakstu, kurā būtu norādīti visi iespējami risinājumi. Nu, būsim uzmanīgi, šeit nav tāds uh, birokrātisks jautājums sastādot tādus sarakstus, man liekas, ka noteikti jākonsultējas ar sociālajiem partneriem. Tāpat arī šajā priekšlikumā vēlamies uh, ietvert uh, komisijas priekšlikumu par Eiropas kopienu tiesas jautājumus, bet uh, lemt par tiem cilvēkiem, kas nav darba dzīvē, uh, un tomēr lemt par viņu oh, jautājumiem. Līdz ar to lēmumi jāpieņem līdz uh, lemšanas situācijā. Mēs esam uh, likumdevēji, mēs zinām, ka Eiropas kopiena teisā ir ļoti liela lome, bet mēs dažkārt nepilnībā izmantojam mūsu likumdošanas kompetences. Ne padomi, ne parlaments šeit, un man liekas, ka tā nebūtu mūsu loma šodien kodificēt šos jautājumus, lai arī šie risinājumi visnotaļ ir skaidri. Ir jāstandartizē procedūras, kāda dokumenta ir nepieciešama iesniegšanai, sociālās apdrošināšanas dažādajiem veidiem. Un jānolemj, kā šie dokumenti ir jāiesniedz, kādi tie ir un kas ir jādara, ja valsts, kurā cilvēks strādā, izvaras citas, uh, citas prasības. Tā tad ir jādefinē uh, īs uh, laiks, kad administrācijai jāsniedz atbildi uz pie, iespie, iesniegtiem dokumentiem, un ja šādas atbildes nav, tad uh, kompetentajām uh, atbildēm ir uh, uzreiz jāatbilda. Tātad, ja nav atbildes uz kādu iesniegto dokumentu kopumu, tad tā iestāde, kas ir prasītāja, kļūst par kompetento iestādi. Nu, nedrīkst būt tāda kā juridiskā anarhija. Un nevar apšaubīt uh, praksi. Lai nodrošinātu to, ka starp dažādajām administrācijām notiek uh, ātra informācijas apmaiņa, atbalsta sekojošo. Ir jāveido elektronisks tīkls, līdzīgs tam, kāds ir Bēļģijā Karfūra bankā, ir jāizveido elektroniska karte un telefona numurs Eiropā, kur var zvanīt attiecībā uz sociālajiem jautājumiem. To atbalsta arī komisija un ir nepieciešams modernizēt dokumentu apretu. Kad biju Varšavā, kad biju Berlīnē, es tiešām varu teikt, uh, Ja bija viens eh, viedoklis eh, par vienu punktu, tad tas bija šis. Mēs nevaram būt 21. gadsimtā Eiropā, kontinentā, kur šis dokumentācijas veids nav elektronisks. Jo tas atvieglo uh, administratīvo slogu uzņēmumiem un veidojam modernu sistēmu. Tagad par nosūtītajiem darbiniekiem obligātais uh, termiņš, uh, uh, kurā sociāla apdrošināšana vēl notiek uh, valstī, kas tos ir nosūtījusi, un tāpat arī, kas notiek brīdī, kad tie ir nosūtīti. Ir jānoskaidro šie. Uh, noteikumi un tāpat arī noteikumi attiecībā uz personām, kas strādā daudzās jomās. Es piedāvāju risinājumu tādu, lai komisija izstrādātu dokumentus, kas uh, būtu uh, atbilstoši uh, iesniedzēja prasībām gan lingvistiski, gan arī saturiski. Sociālajie maksājumi, ja cilvēks ir nosūtīts darbā vai strādā dažādās jomās, 54. pantā noteikta risinājuma priekšlikums ir sekojošs. Ir vesela dažādu sociālo maksājumu kopa. Tas pat laban vēl nav uh, pilnībā noskaidrots. Un uh, papildus tam 25. grozījumā, grozījuma 16. punktā, kurā pat laban ir rakstīts, ka dalība valstis var lemt par izņēmumiem. Un tāpat tas ir pants kuru izmanto, lai būtu izņēmumi 24 mēnešu apmērā, kamēr cilvēks ir nosūtīts darbā. Un tāpat es gribētu, lai dalību valstīm būtu iespēja, ja tās vēlas, izveidot kopēju sociālās apdrošināšanas modeli nosūtītiem darbiniekiem un daudzās jomās strādājošiem, kas būtu labāks nekā iepriekšējais. Tātad. Uh, Ja ir likuma kopa nosūtītajiem darbiniekiem, neatkarīgajiem darbiniekiem un daudzās jomās strādājošiem, ir jāveido ja, iespēja divpusēji vēl tālāk izmantot šo iespēju starp divām valstīm. Un tāpat arī tas būtu ļoti liederīgi visiem vēlāk. Lai nodrošinātu sociālo sistēmu koordinēšanu, es neredzu neko tādu, kas juridiski nebūtu iespējams, ja mēs vēlamies sistematizēt un uh, koordinēt sociālās sistēmas, ja dalībvalstis to vēlas. Nākamais jautājums. Ģimenes atbalsti atkarībā no tā, kur bērni dzīvo. Nu tā tad, ja bērni dzīvo citā dalībvalstī nekā tajā, kur bērni uh, dzīvo, ir novērojama lokalizācija atkarībā no bērnu dzīves vietas un ir nepieciešama uh, sistēmas maiņa, jo uh, sistēma tagad ir ļoti kompleksa, birokrātiska, un es neredzu, kā šie principi pat labam varētu tikt uh, izmantoti. Mani secinājumi. Es gribētu, lai diskusijas par koordinācijas uh, regulāciju būtu uh, uh, veiksmīgi, lai novērstu protekcionismu, kas ir aizklāts uh, turisms, izmantot sociālās uh, uh, ies, uh, apdrošināšanas iespējas un uh, dažkārt valstis uh, vienu otru uh, apvaino uh, par šādu. Uh, sociālo uh, iemaksu turismu, cilvēki, kas strādā un dodas uz citām valstīm, ir uh, tie, kas uh, saņem šādus uh, maksājumus. Uh, Tāpat arī pārmetumi par sociālo protekcionismu ir dzirdēti. Ar šo likumdošanu mēs varam to pārtraukt. Un es nezinu, kādas, kāda iespēja būtu koordinēt situācijas starp austrumiem un rietumiem, dienvidiem un. Uh, ziemeļiem mēs varētu strādāt, lai tie cilvēki, kas ir mobili, būtu labāk aizsargāti, neatkarīgi no tā, no kurienes viņi nāk un uz kurien viņi dodas. Liels paldies par to, ka man uzklausījāt. For... Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem, Balas kungs. <clears throat> un tagad. Uh... došu vārdu izteikties gribētājiem, bet lūdzu pieturaties divu, divu pus minūšu robežās, lai Balaskungam vēl būtu iespēja atgriezties un noslēguma vārdos atbildēt uz jūsu izteiktajiem komentāriem. Pirmajam dod vārdu Šulc kungam. <coughs> Tātad lūdzu divas, divu pus minūtes maksimālais. Trīs minūtes, labi? Paldies, priekšsētājs kundze, paldies referentam, dar ļoti pozitīvi jā, aspekti, nu, piemēram, digitalizācija, labākai kontrolē un ātrākai koordinācijas sistēmai. Vai arī mums vajadzētu mēģināt eh, krāpšanu un neskaidrību ap A1 formulāru samazināt. Dārgie kolēģi, sociālās apdrošināšanas eh, sistēmu koordinācija ir nozīmīga iekšējiem tirgum. Mums jānovērš neskaidrības, un nā, nav jārada nepareizi tāda tā kā pozitīvie punkti, lai cilvēki izmantotu citu valstu sociālās sistēmas. Pirmais jautājums - bezdarba apdrošināšana. Bezdarba apdrošināšanas aptvērumam nebūtu jābūt pārāk tālam un jāatbilst realitātei. Šodien, piemēram, internetā cilvēki meklē darba vietu un tad uz turieni dodas. Cik zinu, nav nopietnu tādu skaitļu, kas nodrošinātu to, ka izbraukšana tiktu saistīta ar maksājumiem. Iespēja meklēt darbu ārzemēs tomēr ir ierobežota. Nākamais ir bezdarba maksājuma saņemšana. Pēc komisijas priekšlikuma darbņēmējiem jāstrādā trīs mēnešus kādā dalībvalstī, pirms viņš var prasīt uh, līdzekļus no šīs da, dalībvalsts. Man liekas, ka tas ir pareizi, jo bez tam ir nepieciešams arī laiks aprēķinam un nevajadzētu samazināt šos termiņus. Un vēl nozīmīgs punkts - pārobežā strādājošie. Esmu daudz diskutējis ar dažādām pusēm un Esmu ļoti skeptisks par to, ka bezdarba maksājumi tiek pārvietoti no tās valsts, no kuras cilvēks ir cēlējis uz to, kurā strādā. Tas ir sarežģīti, un man liekas, ka ir skeptiski jāizturas par šo jautājumu. Nākamais jautājums - sociālajie maksājumi neaktīvam cilvēkam. E, es pilsoņi, kuriem nav pietiekam daudz pašu kapitāla un pašu veselības apdrošināšanas. Šādi maksājumi cilvēkiem atbilst Eiropas kopienu tiesas lēmumam. Tātad mums vajadzētu kodificēt visus spriedumus, kādi ir šajā jautājumā sasniegti. Nākamais kopšanas jautājums. Tie ir jākoordinē. Jauna sadaļa kopšana, manuprāt, ir sarežģīta. Ir jāpārbauda, vai varbūt, ka sadaļā slimības apdrošināšana to varētu papildināt. Nākamais bērnu pabalsti, to indeksācija un citi. Par šo jautājumu vēl nav runāts. Kādēļ ir nozīmīgi par to runāt? Tādēļ, ka uh, maksājumu pielāgošana ir uh, ļoti nozīmīga, lai nodrošinātu atbilstošu dzīves līmeni valstī, kurā cilvēki dzīvo. Es gribētu arī uh, ietvert uh, tādu opcionalitātes klauzulu par indeksāciju dalību valstīm, kas varētu šādu indeksāciju ietvert. Un līdz ar to bērnu uh, pabalste, šis jautājums, par kuru diskutē daudzās dalību valstīs, šo jautājumu mēs varētu risināt arī Eiropas līmenī. Paldies! Jā, Stīven! Paldies, un tagad Helgai Stīvensai dodu vārdu, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil... Paldies, prieksēdētājs kundze kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties referentam, kas ir strādājis ar daudz svarīgiem jautājumiem. Piekrītu, ka digitalizācija piedāvā tādas iespējas, ko mums 21. gadsimtā vajadzētu izmantot. Vienlaicīgi rīcība pret sociālo dempingu ir ārkārtīgi svarīga. Bet šobrīd ir tā, ka Mums nepietiek tikai ar sociālo dialogu vien, vienas dalību valsts ietvaros ir jāveicina sociālais dialogs starp valstīm. Un, piemēram, dažādiem formulāriem būtu, dažādām anketām vajadzētu būt akceptētām e, vairākās dalību valstīs. Šis e, divu gadu periods, kad darba devējs maksā sociālos maksājumus valstī. Piemēram, Flandrijā, Flandrijā, no kuras nāku es, tas ir viens no konkurences kropļošanas priekšnoteikumiem. Celtniecības nozarē, piemēram, divu gadu periods ir pārāk ilgs. Un eh, iekšējais tirgus cieš no šādiem noteikumiem, un to mums tā vajadzētu izvairīties. Brīva iedzīvotāja pārvietošanās ir viens no ekonomiskā motora pamat instrumentiem un vajadzētu veicināt sadarbības starp dažādām dalību valstīm. Bet eh, mēs nevaram eh, Brexita ēnā zaudēt šos panākumus. Un eh, arī sociālā sistēma un uzticēšanās starp dažādām dalību valstīm mums tā ir jāveicina. Uh, Es esmu apmierināta, ka komisija vēlas eh, izskaust tā saucamo sociālo maksājumu turismu, un tas arī nenāk par labu visu to apmierinātībai, kuri maksā nodokļus. Ir jāveido sociālās tiesības, tas jau nav eh, nekāda, tā jau nav dāvana cilvēkam pārceļoties no vienas valsts uz otru, valst, katrai valstī pie tā ir jāstrādā. Trīs mēneši Eh, valstī, kurā cilvēks dzīvo. Pēc viena mēneša nav vēl pietiekamas saiknes ar valsti, kurā cilvēks dzīvo, un arī Eiropas Savienības eh, kopienu tiesas nolēmums par to runā. Visbeidzot, eh, bērnu pabalstu indeksācija. Vai ir iespējams eh, eksportēt bezdarbnieku kases maksājumus uz citu valsti? Es nedomāju, ka tā ir laba doma izveidot eh, Eiropas eh, sociālās apdrošināšanas karteņu. Es nevaru atbalstīt šādu domu, un tomēr es vēlētos redzēt eh, skaidrāk sagatavotu tekstu, bet tekstam ir jābūt skaidram, lai nevarētu būt tā, ka to var tulkot dažādi dažādās valstīs. Paldies! Thank you, uh, Madam Harkin. Paldies, Harkins kundze, lūdzu, paldies! Un eh, arī es vēlētos no savas puses pateikties referentam. Ļoti konstruktīvas diskusijas mums bija ēnu referentu ietvarā. Burtiski pāris piezīmes. Vairākos no grozījumiem 5, 6, 7, 5, 5, 51 referents runā par jaunu sociālās koordinēšanas aspektu, ļoti interesantiem aspektiem un tomēr. Uh, Nākamajā gadā ir paredzēts, ka eh, komisija sagatavos eh, savu priekšlikumu par Eiropas eh, sociālās apdrošināšanas numuru piešķiršanu ikvienam. Līdz ar to es nezinu, kaut arī šie priekšlikumi ir interesanti. Es nezinu, kā mēs tos varēsim sagatavot 59. grozējumā. Tas varbūt ir pāragrs, pirms mēs sagaidām komisijas sagatavoto. Mans jautājums par sadarbību. ISS, ESSI, e, jūs neatbalstiet sešu mēnešu priekšlikumu ar iespējām to pagarināt, tātad automātiska bezdarbnieku pabalstu pārnes, pārnešana. Mēs vēlētos, eh, lai dalību valstīm būtu piešķirta lielāka rīcības brīvība un arī par eh, šīm te tiesību eh, samazināšanu referents vēlas no trīs uz vieniem mēnešiem to pārnest, bet redzēsim, vai mums izdosies vienoties. Par nosūtītajiem darbiniekiem. Ņemot vērā to, ka mums šajā komitejā izdevās panākt ļoti trauslu vienošanos, un ņemot vērā to, ka norit trialoga sarunas, mums varbūt vajadzētu pagaidīt trialoga sarunu iznākumu, pirms runājam par 24 mēnešu svītrošanu. Ir tāda grozījuma, kuros uh, ir vēlme, kā piemēram 14. grozījumā par striktākiem soda mēriem, 38. grozījumā par to iet runa. Arī mēs vēlētos par to vēl sīkākas diskusijas. Par eh, ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem Komisijas priekšlikumā ir ierakstīts sekojošais, ka dalību valsts varētu atbalstīt šo priekšlikumu. Mūsuprāt, pilnīga šā, no, šās normas svītrošana ir pārmērīga par ilgtspējīgu aprūpi, par ilgu aprūpi. Es domāju, ka mums tomēr vajadzētu raudzīties, lai šis priekšlikums nepakļautu riskam sociālās eh, apdrošināšanas sistēmas dalību valstīs. Jautājums ir, vai mums ir nepieciešama atsevišķa nodaļa par to vai nē. Referents runā par eh, sociālo turismu. Un es uzskatu, ka šādu turismu, turistu ir maz. Un tomēr svarīgi runāt par to, ko iedzīvotāji domā par šādu veidu turismu, un mūsu uzdevums ir izvairīties no jau kādām iespējām šo sociālo turismu piekopt. Un tad es domāju, ka mums arī izdosies pretoties iesakņojušajai domai, ka sociālais turisms Eiropā ir plaši izplatīts. Prieksēdētāji Cimers kundze, nākamā lūdzu. Jā, oh, Fonja, ap. Jā, paldies, arī es dziļi respektēju kolēģi Gijom Balas darbu. Es domāju, ka ievirze ir uh, tas, ko es kā uh, referenta frakcija atbalstīšu. Dažādus punktus mēs vēl varam uh, izdiskutēt, izmantot laiku, lai tos vēl pārbaudītu tas izvērtējuma princips, ko es izmantošu, lai iesniegtu grozījumus un uh, skatītos uz, ko mūsu uh, komiteja piedāvā, ir sekojoši. Tiesības uz sociālo aizsardzību. Nākamais nodrošināt to, lai visi ES pilsoņi, neatkarīgi no tā, kur viņi Eiropas Savienībā ir, varētu izmantot uh, sociālo un veselības aizsardzību, un uh, novērst to, ka uh, šādas tiesības tiek uh, samazināts vai nepiešķirtas. Bērnu pabalstu indeksācija, pabalstu ģimenei un citi. Referents vēlas indeksēt bērnu pabalstus, atbalsto, bet tas ir ļoti apstrīdēts jautājums padomē. Tātad atbalstam referentu. Tagad par ilga termiņa kopšanas pasākumās arī daudz, kas jau ir teikts. Mums vajadzētu to saglabāt uh, veselības apdrošināšanas sadaļā. Un tāpat arī ir nepieciešama skaidra definīcija, kas ir kopšana un kādi, uh, kāds ir uh, sniegto pakalpojumu apjoms. Sociālajiem partneriem un profesionālajai organizācijai um, jātiek uzklausītām. Nevajag atsevišķu sadaļu, jārīkojas uzmanīgi, patstāvīgie atbalsta maksājumi jāietver pirmajā sadaļā. Un tāpat arī pakalpojumu eksports, lietiskais un naudas maksājumi. Šeit ir atšķirība, ir jānoskaidro, kā to atrisināt. Tas ne tikai skar austrumu Eiropas valsts, kurā ir principiāli atšķirīga slimības veselības aizsardzības un arī kopšanas eh, jautājumu risināšanu. Tagad par nosūtītajiem darbiniekiem. Es eh, svītrotu atsauci uz eh, direktīvu par nosūtītiem darbiniekiem. Mēs runājam par dažādām šo tiesību jomām, un man liekas, ka abas iedzienas nevajadzētu sajaukt, lai būtu lielāka skaidrība. Līdz ar to šī norāde uz direktīvu nebūtu jāietver regulā. Pārkrāpniecība ar A1 formulāra, pilnībā to atbalstam. Sociālā krāpniecība ir jāapkaro ļoti atšķirīgi. 15 dienu laikā iestādēm vajadzētu sniegt uh, paskaidrojums, ja tas tā nav, tad kompetence jātiek pārnestai uz to iestādi, kas ir nosūtījis pieprasījumu. Tas atbilst uh, personu un darba ņēmēju sociālajai aizsardzībai. Vai direktīva par nosūtītiem darbiniekiem tiks mainīta? Jā, un pielietotajamās sociālās tiesības, manuprāt, jāpaplašina par sešiem mēnešiem, jo tas tad sastādīs kopā 24 mēnešus, un es vēl paplašinātu aptvērumu ne tikai patstāvīgiem, bet arī attiecībā uz visiem darbaņēmējiem. Tā ir tā atšķirība ar to, ko. A, piedāvā referents. Nākamais pabalsts bezdarba gadījumos. Tas ir sociālās aizsardzības jautājums attiecībā uz cilvēkiem, kas ekonomiski nav aktīvi, un tie būs strīdīgākie punkti, cik ilgi var eksportēt bezdarba maksājums, atbalstam referentu, domā, ka jāpaplašina šis. Uh, uh, punkts uz visu eksporta laika, taču uh, nedomājam, ka 65. Uh, grozījums ir uh, jāizmanto dalībvalstī, kurā tiek saņemti pabalsti. Es domāju, ka par šo jautājumu vēl diskutē. Tāpat arī agregācija atbilstīgajā dalībvalstī. Mums jānodrošina tas, ka jau no pirmās dienas darba ņēmējiem ir tiesības uz uh, šādu pakalpojumu. Un vēl jautājums, ar kuru mēs aktīvi strādāsim, ir sakojošais. Mēs atbalstam to, lai nebūtu kodifikācijas sociālo uh, maksājumu jomā ekonomiski neaktīviem pilsoņiem. Un uh, Atbalstam to, lai pilsoņi, kas ir noteiktā dalībvalstī, varētu maksāt savus iemaksas slimo apdrošināšanai. Par um, citiem jautājumiem diskutēsim vēl ar um, Balas kungu. Thank, thank you and thanks also to the, the, the Paldies un paldies arī referentam par uh, šo ziņojumu. Es gribu atsaukties tikai uz dažiem punktiem. tur, kur mēs vēl diskutējam par jautājumiem, arī par eh, nosītoto darba lai, darbinieku darba laika periodu un kā tas viss iekļausies vispārējā likumdošanā, mm, arī ņemot vērā, ka darbinieks var nosūtīt arī uz vienu dienu. Un tad no kura brīža tad cilvēki maina šo sistēmu. Uh, un um, iekļauties vai iziet atkal no kādas sistēmas uh, uz īsu periodu, tur ir jāskatās, ko tas nozīmē attiecībā uz viņu tiesībām. Gribu sākt ar vienlīdzīgas uh, attieksmes principu. Mums ir bāžas par komisijas priekšlikumu, runājot par uh, es tiesas uh, spriedumu kodifikāciju, um, jo mēs uzskatām, ka šie te spriedumi nav stabili. Uh, spriedumi, piemēram, neatsaucas uz brīvas pārvietošanās direktīvu, un projām nav skaidrs, kādi būs spriedumi, un nav arī skaidrības par to, kas ir ekonomiski neaktīvi pilsoņi. Mums šķiet, ka komisijas priekšlikums šeit varētu ļoti daudz cilvēku ietvert šajā definīcijā kas parasti uh, netiek uzskatīti par problemātiskiem sistēmām, piemēram, pensionāri vai zinātnieki. Mēs drīzāk gribētu saglabāt patreizējo situāciju, nekā izvēlēties komisijas priekšlikumā piedāvāto, bet mēs esam arī gatavi diskutēt par to. Bet, kā jau minēju, mūsuprāt, eh, tagadējā tiesas spriedumi nenorāda skaidru virzienu, kurā doties, eh, un mūsuprāt, eh, tas nenāks par labu Eiropas pilsoņiem. Runājot par eh, to, kas tika minēts par ģimenes un bērnu pabalstiem, mēs pilnībā esam pret to. Un arī atsaucoties uz citu kolēģu teikto, šis te jautājums par eh, sabiedrības eh, iespaidu liela daļa balstās uz meliem, mītiem, dažādiem uh, Uh, sagrozījumiem, un es piekrītu Marijānai Harkinē, ka mūsu uzdevums ir cīnīties pret to. Mums ir jārunā par to, kāda ir realitāte, kāda ir situācija, un ja mēs runājam par uh, dažādu uh, iespēju novēršanu apiet likumu ar līkumu, tad, um, ja um, tur tiek teikts, ka tam ir uh, liela ietekme, bet patiesībā nemaz tā nav. Daudz, kas ir pētīts mūsu dalībvalstīs uh, un jāskatās uz realitāti un nevis uz to, kāds ir iespējas cilvēkiem. Uh, to vienkārši gribēju atzīmēt kā spēcīgu punktu. Runājot par ilgtermiņa aprūpes sadaļu, tas tika pieminēts. Uh, Tur mēs zinām, ka ir zināmas bāžas attiecībā uz aprūpas sniedzējiem, vai tas varētu tikt eh, skatīts kā atsevišķs sektors, un līdz ar to daudz cilvēku vienkārši pazūstu, izkristam cauri, vai to salikt kopā ar invaliditātes pabalstiem. Eh, to mēs gribētu turpināt skatīt tālāk Un runājot par vispārīgiem jautājumiem, runājot par pieeju bezmaks, es atvainojos bezdarba pabalstiem, eh, mūsuprāt, trīs eh, mēneši, trīs līdz seši mēneši ir eh, um, pietiekams, bet vai tas ir pienācīgs laiks, kad tas ir jāmaksā, tur mēs drīzāk atbalstītu komisijas viedokli. Runājot par priekšlikumiem par sociālās drošības kārti, uh, sociālās aprūpas karti, mēs uzskatām, ka tas ir pārāk ar šobrīd. Es atvainojos, bet jūs jau tagad runājat četras minūtes. Es atvainojos, saka Lamberts kundze, es tad arī beigšu. Paldies! Vai kāds no FDD šeit ir klāt? Laurā Gēja nav. Tad mēs esam ietaupījuši šeit divarpus minūtes un došu vārdu Žolē Melānai no NF. Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vienmēr pasakos eh, par paveikto darbu, kaut gan Balaškungs droši vien nebūs pārsteigts, ka es viņam nepiekrītu, nevis par viņa ievirzi, bet par eh, šo te koordinācijas principu, jo šeit mēs saskaramies ar aizvien sarežģītākiem jautājumiem, un jau vairākas desmitgadus tas tā ir. Sociālā Eiropa, nāciju Eiropa tika veidota um, jau pirms 200 gadiem uh, um, tā tika veidot balstoties uz Bismarka sistēmu, un katrā valstī tā ir atšķirīgi attīstījusies tādā harmoniskā veidā, un uh, visas šīs valstis ir veidojuši starptautiskas attiecības, noslēguši dažādas konvencijas, līgumus, uh, izveidojot tādas savas sistēmas un veidot vienotu, saskaņotu sistēmu, mēs saprotam, ka tas ir mobilitātes dēļ, um, Um, bet tā ir iejaukšanās uh, valstu subsidiartātē, un uh, mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu būt mēreniem. Un uh, mēs saprotam, ka raugoties uz skaitļiem, šeit ir tiešām ļoti sarežģīta sistēma. Mazāk kā 300 tūkstošiem ekonomiski neaktīvu pilsoņu un mazāk kā 200 tūkstošu um, bezdarbnieku un mazākās simts tūkstošu to cilvēku, kam ir ilgtermiņa slimības saslimšanas. Um, jā, šeit nav runa par uh, invaliditāti, šeit ir runa par ilgtermiņa aprūpi, kur uh, valstīs, kā piemēram Francijā, tas var atbilst 70% no slimības budžeta. Um, šeit ir uh, jādomā, kā uh, tiem cilvēkiem arī uh, Uh, dot uh, iespēju, uh, tātad kā viņi var saņemt kaut ko no šīs sistēmas, kurā viņi neiemaksā. Runājot par sociālās drošības kārti, mēs, protams, esam pret to. Tas ir vēl viens instruments, kā savākt datus, kā, um, tā kā iezīmēt cilvēkus, un tie visi ir šie te digitālie, elektroniskie uh, instrumenti, kas pēc tam ierobežo cilvēku brīvību, un jūs arī sapratīsiet, ka mēs esam pret 12. un turmākajiem pāntiem, kas eh, pieļauj nosodīto darbinieku eh, kontekstā veicināt dempingu, un tūlīt beigšu priekšsādātais kundze, uzturēšanās un darba um, tiesības. Uh, Uh, ir jāsaglabā katrā uh, dalībvalstī atsevišķi. Mēs, protams, strādāsim kopā ar Balaskungu pie uh, šiem jautājumiem. Paldies! Paldies tagad um, Morāna Šārtjē, Jažloveckas kundze, Sanders kundze ir sarakstā. Martin, uh, Mr. Lenners and then myself. And... Un beigās es pati, un varbūt, ka mēs varam, jā, un vēl Rankas kundze arī pierakstām. Un tad noslēgsim runātāju sarakstu. Uh, Un tagad došu vārdu Morāna Šarķē kundzei. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es runāšu ātri. Vispirms paldies Balasa kungam, tas bija milzīgs darbs, ļoti tehnisks darbs, bet tas ir ļoti būtisks darbs, lai piedalītos sociālās Eiropas veidošanā, ko es daru ļoti labprāt. Pirmais punkts. Šī te Eh, sociālās drošības sistēmas eh, koordinācijas pārskatīšana ir ļoti svarīga, lai saglabātu um, praktiski darbinieku uh, brīvu kustību. Un tas ir pats galvenākais, jo uh, pats svarīgākais, jo tas ir uh, viens no Eiropas pamatiem, pamatprincipiem, lai uzlabotu mūsu pilsoņu mobilitāti, te pašā laikā cīnījoties pret ļaunprātīgu izmantošanu. Uh, Bet es gribētu uzsvērt eh, vairākus punktus. Pirmkārt, cīņa pret eh, uzņēmumiem, eh, kas ir negodīgi, mums ir jācīnās pret to, jo pilsoņi to prasa. Un mūsu uzdevums ir cīnīties ar šiem uzņēmumiem, un paldies, Gijom, ka tu to uzsver. Otrakārt, uh, Darbinieku nosūtīšanas jautī, jautājums eh, ar A1 eh, veidlapu, kas ir sociālās drošības veidlapa, eh, ar kuru ir jāiekļauj šie darbinieki attiecīgās uzņemšanas valsts sociālajā sistēmā. Un mums ir divas direktīvas, sociālās nodrošinājuma regula, par kur tu esi atbildīgs, un ir arī nosūtīšanas direktīva, uh, Eh, kur mēs ar Agnesi un ar jums priekšādādājas kundze esam sākuši trialogu. Te ir runa par eh, sadarbības uzlabošanu starp dalību valstīm, eh, kas ir ļoti svarīgi, un man ir arī neliels jautājums šeit referentam par šo te sešu mēnešu periodu uzņemšanas valstī, Uh, lai iekļautos šajā sistēmā, pēc tam var tikt nosūtīts darbinieks, bet uh, es nezinu, vai seši mēneši ir uh, pareizais termiņš, pie tā vēl jāpiestrādā. Visbeidzot, 24. grozījums uh, žurnālistiem, tas ir ļoti svarīgs. Uh, Eiropas um, mēdīju pārstāvi, kas ir nosūtīti kā korespondenti uz citām valstīm, viņi bieži vien tiek aizmirsti, viņi dara ļoti svarīgu darbu, Un ir tāda neskaidra situācija, kur tad viņi, viņi ir tā kā nosūtīti, kur viņi parasti strādā, un šeit eh, tiek tātad eh, atrunāt šī sarežģītā situācija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Jožloveckas kundze, lūdzu jums vārds. Divarkus minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gijom, pirmkārt, eh, sirsnīgs paldies. Uh, par paveikto darbu. Tu esi ļoti labi sagatavojis šo ziņojumu, ļoti labi strādājis, es kā referents, un eh, ja visi referenti būtu tik eh, labi, tad eh, mūsu dzīve noteikti būtu daudz vieglāka. Runājot par sociālo politiku, mēs bieži vien vērtējam balstām uz mūsu iespaidu, nevis uz faktiem. Uh, Sociālās aizsardzības sistēmas un pabalsti ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem, un tāpēc uh, mums vajadzētu uzņemties arī šo atbildību un piedāvāt vajadzīgos risinājumus. Kad ir runa par bezdarba pabalstiem, es piekrītu referentam. Pabalsti būtu jāizmaksā valstī, kurā uh, Eh, tiek veiktas iemaksas. Referents piedāvā bezdarba pabalstus eh, maksāt eh, ilgāku periodu, nevis tikai trīs vai, trīs vai sešus mēnešus. Referents uzskata, ka pabalsti būtu jāmaksā līdz uh, tiesību termiņa beigām, un es piekrītu. Tad, kad ir runa par neaktīviem uh, pilsoņiem mums nevajadzētu uh, ierobežot viņu pieeju pabalstiem uzņemšanas valstī. Juridiskā situācija ir skaidra, Eiropas Savienības tiesa ir spriedus, un sociālajie partneri arī to ir apstiprinājuši. Man ir prieks, ka bērnu pabalstu indeksācija ir atcelta. Nevajadzētu šeit nekādu diskrimināciju īstenot. Uh, jo vecāki maksā savas iemaksas un viņu tiesības nedrīkstētu uh, ierobežot. Tagad par problēmām. 24 mēnešu periods un ideja to mainīt. Šim periodam vajadzētu būt pēc iespējas ilgākam, tas ir darba ņēmēji interesēs. Pretēji šādam cilvēkam varbūt būs uh, jāsaņem um, pensija no vairākām valstīm. Tad, tad mums ir jādomā ilgtermiņā. 24 mēneši būtu, manuprāt, jāsaklabā. Un mūsu parlamentam uh, ir arī līdzīgs viedoklis. Esmu arī pret prasībām, kas uh, kavē mobilitāti, piemēram, šis te sešu mēnešu periods, uh, kas ir jāpavada uh, uzņemšanas valsts sistēmā, tātad, ka ir jābūt iekļautam šajā sistēmā pirms var tikt nosūtīts un tā tālāk. Definīcija attiecībā uz aizstājamību. Pašnodarbinātais nevar aizstāt uh, algotu darbinieku, un tas ir uh, absurdi. Mums jā, jāmeklē cits risinājums. Paldies tagad Sanders kundze. Paldies priekšsēdētais kundze. Es no savas puses gribēju pateikties par paveikto darbu, ko Gijons Balas ir paveicis. Paldies viņam. Uh, par to, ka iekļāva arī, ka viņš iekļāva arī mums svarīgus punktus. Gribēju atgriezties pie diviem jautājumiem. Pirmais, kas man tiešām ir ļoti tuvs, ir, eh, kā jau Gijums to uzsvēr, tā ir situācija, kas ir saistīta ar pierobežas eh, strādājošajiem. Tas, protams, ir loģiski un saprotami, ka tā dalība valsts, eh, kura uh, uh, ir saņēmusi sociālās iemaksas, būtu arī tā, kas tās izmaksā, kas šos pabalstus izmaksā. Es domāju, ka šeit uh, mums visiem kopīgi vajadzētu pievērsties, jo īpaši šiem pierobežā strādājošajiem, kur ir ļoti mobili un viņi veido šo te uh, ikdienas Eiropu, jo viņi to dien dienā izdzīvo savā reģionā, savā dzīvesvietā vairāk nekā citur. Uh, Un tāpēc mums ir jārod risinājums, ņemot vērā tās problēmas, ar kurām var saskarties cilvēks, kas strādā pierobežā. Un um, es piedāvāju iet pēc iespējas tālāk un panākt, lai šie pierobežā strādājošie varētu būt neatkarīgi no kāda publiska nodarbinātības dienesta. Un, piemēram, šobrīd ir tā, ka uh, manā reģionā ir daudz francūžu, kas strādā Vācijā, uh, un uh, viņam vajadzētu tātad, uh, viņš, var, viņam taču tātad jāiet uz šo te administratīvo centru, kas ir Vācijā, un uh, brieži vien ir problēmas ar valodu un tā tālāk, un varbūt uh, varētu izveidot tādu uh, Eh, nodarbinātības dienestu, kas eh, jau zināmos reģionos pastāv, kas būtu pārrobežu dienest. Piemēram, manā reģionā ir eh, vairāki vācu, franču nodarbinātības centri, uh, Uh, es nezinu, kā tas citur varētu darboties, bet mēs varētu pie tā varbūt strādāt, ka uh, varētu tādus spēcīgākus veidot pārobežu tīklus, lai palīdzētu šiem pierobežā strādājošiem. Un tad vēl viena lieta, priekšsādātais kundze, par uh, digitālo jomu. Es vienmēr ļoti atbalstu šos te priekšlikumus. Jā, manuprāt, mums digitālajā jomā ir jāvirzās uz priekšu, bet mums ir jāraugās, lai nebūtu dublēšanās, jo šobrīd ir daudz priekšlikumu par aģentūrām un dažādiem instrumentiem kas varbūt, ka varētu arī eh, dublēties, un no tā jāizvērās. Paldies, tagad Martāna kungs, jums vārds divar pus minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz, pavisam īsi divi jautājumi Balas kungam attiecībā uz pierobežo strādājošajiem. Es eh, strādāju Otsavoā, netālu no Šveices, kur 45 eh, tūkstoši katru dienu uh, dodas uz otru pusi, uz otru valsts strādāt. Un par bezdarbnieku pabalstiem jūs uh, minējāt 12 mēnešus lieksni. Tas ir uh, vai tā būs uh, bezdarba apdrošināšana mītnes valstī vai uh, darba valstī. Jā, Šveice ir Šengenā, bet tā nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tātad šis gadījums ir tāds sarežģīts. Varbūt jūs man varētu atbildēt. Un vēl viens ļoti precīzs jautājums konkrēts. Uh, Šis te 12 mēnešu slieknis, man liekas, tāds uh, trausls, ja mēs atsaucamies uz Romu viens, vai nevarētu tomēr atstāt darba ņēmēja ziņā izvēli, izvēlēties tātad viņam pašam uh, labāko bezdarba apdrošināšanu. Paldies! Paldies, Lēners kungs, tagad vārds jums, divarpus minūtes, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par referentu paveikto darbu pie šī dokumenta. Es domāju, ka šis te izaicinājums, ar kur mēs eh, saskaramies šajā regulā, ir tāds, ka mēs, protams, vēlamies izvairīties no sociālo pabalstu turisma un no ļaunprātīgas izmantošanas, bet te pašā laikā ir ārkārtīgi svarīgi uh, Um, darba ņēmējiem pierobežā panākt uh, vienkāršojums, lai viņi varētu izmantot dažādas iespējas, uh, neradot šķēršļus. Un to es uh, pilnībā varu atbalstīt, jo īpaši attiecībā uz to, ko teica Sanders kundze. Tagad tiek noteikts 12 mēnešu termiņš, to nosaka komisiju. Un tomēr tas izklausās diezgan uh, patvaļīgi izvēlēts termiņš. Kā tas varētu būt, ka cilvēks strādā 20 gadus Nīderlandē, maksā tur iemaksas un pēkšņi viņš strādā vienu gadu eh, Vācijā un tad Vācijā jāmaksā bezdarbnieku pabalsts. Tur tiešām vajadzētu raudzīties uz eh, to, lai varbūt varētu radīt tādu sistēmu, kas patiešām ņem vērā uh, attiecīgā cilvēka veiktās izmaksas attiecīgajā valstī. Tātad, jo īpaši pierobežu reģionos, taču tas varētu būt mudinājums paredzēt tādu izvēles iespēju, vai komisija to ir izpētījusi. Runājot par pierobežā strādājošiem, tas ir īpaši svarīgi. Un kā tad dalībvalsts varētu sadarboties šajā jomā, piemēram, kad ir uh, runa par uh, Eh, tādu kā eh, pieteikšanās pienākumu, eh, proti, kā tad to darīt, ja cilvēks vienā valstī strādā un kā tad sareiķināt šīs te veiktās iemaksas. Manā reģionā Nīderlandē mēs gribētu atļaut arī um, strādāt nepilnu darbu laiku, bet uh, Vācijā tie ir 15 uh, Tie, tās ir 15 stundas, ko var strādāt papildus bezdarbnieka pabalstam. Un eh, šajā situācijā viņš varētu nonākt eh, pie problēmām. Harkinas kundze minēja sociālās apdrošināšanas karti. Mums vajadzētu censties vēl nesarežģīt diskusijas par šo jautājumu. Un pēdējais punkts eh, - bērnu pabalstu indeksācija. Un uh, ES tiesas e, spriedums. Te es nepiekrītu referentam, to mums vajadzētu ap, apspriest. Rankas Kons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es par vienu punktu gribētu izteikties, un tā ir bērnu pabalstu indeksācija. Jā, tiešām ir tā, ka jau tagad e, dalība valstis skatās, ka varēs e, ietaupīt šeit. Es gribu norādīt uz divām lietām. Uh, Pirmkārt, ja eh, indeksācija notiktu, tad tas nozīmē, ka ja bērni dzīvotu um, valstī, eh, kurā ir zemākas uh, izmaksas, tad viņiem tas būtu indeksēts uz leju, un citām valstīs varbūt būtu jāmaksā vairāk. Un otrs jautājums, un tāpēc ir svarīgi, ka Marijana Taisena uh, teica, ka mums nevajadzētu tam ķerties klāt. Tās, tā nauda, kas te tiktu ietaupīta, tas tā visa aizietu šajā milzīgajā birokrātijā, kas būtu nepieciešama, un tā nav ticama politika, tā ir tikai politika, kas skrien pakaļ kaut kādām iedomātām uh, problēmām, risina iedomāts problēmas. Manuprāt, eh, mums vajadzētu saglabāt to pozīciju, kuru ieņēma šeit komisija par bērnu pabalstu indeksāciju. Eh, mums vajadzētu šeit tiešām nodrošināt līdztiesības ar visiem darbņēmējiem Eiropā. Paldies! Jā, un tagad es pati divi ar pus minūtes izteikšos. Gribēju tikai pateikt, ka ja būs atsevišķa sadaļa par ilgtermiņu aprūpi, tad eh, tiešām būtu svarīgi uh, definēt, kas tad uh, tur ir iekļauts. Tas būtu sākuma punkts, un svarīgākie jautājumi ir par personīgo palīdzību, par vecāku atgājumu cilvēku aprūpi, ir jābūt skaidram, ka nekādas papildus tiesības, runājot par uh, um, personu aprūpi un vecu cilvēku aprūpi, ka tās nebūs eksportējams. Un uh, jāuzsver, ka tas nav nekas tāds, ko var um, pārcelt uz citu valsti um, bez lielām papildus izmaksām valstu budžetiem. Mums nevajadzētu nonākt situācijā, kad tas pārņem visas debats par šo uh, jautājumu. Un es gribēju arī uzsvērt to, cik svarīgi ir Balas kunga uh, Mm, teiktais par tiesas spriedumu kodifikāciju un arī par sociālo dēmpingu, tas ir ļoti svarīgi. Un tagad esam uzklausījuši visus runāt gribētājus un Karela kungam došu vārdu vēl. Jā? Priekšsādātājs kundze. Lūdzu, priekšsādātājs kundze, es gribētu lūgt jums paredzēt vēl vienu sanāksmi attiecībā uz sociālo pabalstu koordināciju. Mums ir vajadzīgs vairāk laika diskusijām. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Būs daudz grozījumu, daudz izmaiņu, daudz jaunu ieteikumu. Šodien katram bija divas minūtes, bet ar to nepietiek. Tātad mans lūgums būtu paredzēt vēl vienā sanāksmē laiku detalizētām diskusijām. Nu labi, jā, tad. Uh, padomāsim, ka to varētu organizēt, jo es arī piekrītu, ka šis jautājums tiešām ir izšķirīgi svarīgs mums ilgtermiņā, bet arī gaidot Eiropas vēlēšanas. Bet tagad gribētu dot uh, vārdu tik un tā mm, Karelkungam uz dažām minūtēm no komisijas. Lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze un uh, liels paldies Balas kungam, referentam un paldies arī visiem runātājiem. Ļoti īsi gribēju pateikt, ka tas, kas ir iedrošināšana šajā jautājumā, ir tas, ka kopš mēs sākām darbu, kopš Balas kungs sāka strādāt, uh, ir nu, organizēts vairākas publiskās uzklausīšanas šeit un mēs redzam, ka ir plašs konsens par uh, komisijas priekšlikumu. Uh, Tātad eh, ir plašs konsens, es nesaku, ka visi ir viensprāts un ir grozījumi, ko piedāvā gan referents, gan arī citas politiskās grupas, bet eh, tiešām eh, ir iespēja ātri virzīties uz priekšu. Un gribēju uzsvērt arī to, ko jūs jau zināt. Padome arī iet sadaļa pa sadaļai, un nesen viņi panāca kopīgu viedokli par divām sadaļām, divām nodaļām. Uh, Un nākamā sociālo lietu padome notiks decembrī, un varbūt, ka būs vēl viena kopīgā nostāja par jaunu nodaļu, jaunu sādaļu. Un eh, es domāju, ka mēs varēsim sākt trialogus, eh, varbūt eh, nākamā gada pirmajā pusgadā, un tā, man liekas, ir laba ziņa lai virzītu uz priekšu šos jautājumus, jo šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Ir tiešām svarīgi veicināt uh, darba ņēmēju mobilitāti un nodrošināt to, lai viņi nezaudētu savas tiesības. Un ir arī jāpanāk, ka administrācija ir spējīga ar to visu tikt galā un cīnīties pret krāpniecību. Un uh, komisijai pozitīvi vērtē to, ka mēs varam labi virzīties uz priekšējā jautājumā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you. Paldies. Un tagad mēs atgriežamies pie laika termiņiem. Ceram, ka grafikā, kas jums visiem ir izsūtīts, izmaiņu vairāk nebūs, ceram. Kad runa iet par ziņojuma gala redakcijas sagatavošanu un grozījumu iesniegšanu. Bet atgriezīsimies pie tā pēc iespējas agrāk. Tā tad, lai visiem tiem, kuriem nav bijusi iespēja izteikties šodien, būtu tāda iespēja vismaz reizi vēlāk. Balas kungs, vai jums būtu kas sakāms par šo jautājumu? Jā, priekšsēdētājs kundze, paldies pilnīgi visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Uh, Es e, vēlētos pateikt, ka es atbalstu jūsu priekšlikumu. Ja jums izdosies e, atrast vietu vēl vienai tikšanās reizei, tad e, es būšu priecīgs. Ja nē, tad es esmu vienmēr gatavs runāt ar ēnu referentiem, bet arī ar pārējiem. Es esmu gatavs sadarboties ar ko, sociālo lietu komisijas un nodarbina sociālo lietu komitejas um, atbildīgajiem. Un eh, tomēr, protams, mums ir jāiekļaut debatēs arī ēnu referentu viedoklis. Kurel kungs, komisijas, eh, komisijas pārstāvis, par eh, mazākuma viedokli un par dažādiem viedokļiem. Es tomēr vēlētos pateikt, ka komisijas eh, priekšlikums bija mūsu debašu centrā. Jā, un tomēr. Kurela kungs, es vēlētos pateikt, ka parlaments vēlas jūsu priekšlikumu uzlabot, ja mums izdosies, protams, vienoties viedokļos. Es eh, saprotu, ka eh, debatas ir tā kā noslēgušās un laika mums vairāk nav, bet burtiski pāris viedokļi. Varbūt jā, jaunas sociālas aģentūras izveida Eiropā. Es tomēr vēlētos pateikt, ka katru reizi, kad Eiropas komisijas priekšlēdētājs paziņo, nāk lajā ar svarīgu paziņojumu, vai tas attiektos uz darba tirgu, uz sociālajām tiesībām, visi šie jautājumi cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Tātad tad nedrīkst būt tā, ka parlamentam, kuram arī šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai nebūtu tā, ka iedzīvotāji šie jautājumi interesē, bet komisija dodas uz priekšu viena pati, neiesaistot parlamentu pietiekamā mērā. Es eh, saprotu komisijas teikto, un tomēr es vēlētos pateikt, ka Eiropas sociālās tiesības eh, tiktu diskutētas plašāk. Nākamais eh, jautājums par Šveici. Es nezinu par jūsu pieminēto jautājumu, un tomēr Par sociālajām tiesībām konkrētās valstīs runājot, gan jūsu valstī, gan arī manā valstī tas ir svarīgi. Un es vēlētos piebilst vēl vienu aspektu. Uz Šveici atri, attiecas arī eh, Eiropas Savienības eh, sociālās normas eh, par pārrobežās strādājošiem Es, eh, sand, tā bija Sanders skundze, jā. Mums eh, vajag raudzīties, cik ilgu laiku eh, šie strādājošie strādā otrā valstī. Un nosūtītie darbinieki vai uz viņiem attiecās noteikumi strādāšanas valstī vai valstī, kurā viņi dzīvo. Bet jūsu priekšlikums, manuprāt, bija labs un par to būtu vēlams padomāt nākotnē un sīkāk izpētīt. Es saprotu, ka viedokļa atšķirība ir pietiekami liela, un tas attiecās kā uz komisijas priekšlikumu, tā arī uz manis sagatavoto dokumentu. Es saprotu, ka ir tādi, kur vēlas atbalstīt manas izteiktās idejas, piemēram, bezdarbnieku maksājumu, tiesību apkopošanā, un ir arī tādi, kuri vairāk domā par sociālajām tiesībām. Ir tādi, kuri strikt iestājas pret to visu. Es saprotu, ka viedokļu dažādības starp politiskajām grupām jau ir pietiekami dažāda, arī starp dalību valstīm tāda ir, un tomēr mums būs jāmeklē kopīgs ceļš. Iespējams, ka komisijas priekšlikums var būt mūsu tālāko diskusiju pamats, bet um, tagad par Harkins kundzes teikto par digitālo sabiedrību. Ir ESSI, e un e, tā nav tikai un vienīgi statistikas datu platforma. Tāpēc e, vēlējos pieminēt Beļģijas sistēmu. Tā ir sistēma, kurā ir apkopota informācija, kas var palīdzēt varas iestādēm rīkoties. Pretējā gadījumā mēs nonāksim tādā situācijā, ko Eiropas Savienība varbūt vēlas, red, vēlas ieviest, un tomēr to neviens tā īsti neizmantos. Es nevēlos, lai EESSI tiktu sagrauta, tai, varētu, tai vajadzētu piešķirt jaunu rakursu, un tai vajadzētu būt precīzākai. Nākamais e, - ilglaicīgas aprūpes nodaļa. Jā, šeit varbūt viedokļi tiešām ir pat pretun, pretrunīgi. Tā tad runājot par Šveici, tā tad, ne, par um, arotbiedrību konfederācijas teikto, viņi atbalsta šo ideju, bet. Um, tā būs atsevišķa nodaļa. Sociālie partneri strādājot kopā, iespējams, ka varēs mums piedāvāt labāku risinājumu, labāku formulu un esmu atvērts diskusijām. Vēlētos noslēgt ar jautājumu par indeksāciju un par kodifikāciju. Burtiski pāris vārdu par šeit izskanējušo. Jautājums par kodifikāciju. Padomē šis jautājums nepatīk, vismaz šobrīd padomu to neatbalsta, tas ir fakts, viņus var arī saprast, un e, argumentācija, kas šeit izskanēja, ka e, kodifikācija patreizējā momentā tāda, kāda tā ir, ir saistīta ar zināmām problēmām. Uh, No savas puses, protams, esmu gatavs diskutēt un gatavs viedokļu apmaiņai, un tomēr es nezinu, kā mums izdosies vienoties par atsevišķu kodifikāciju, sadalītu kodifikāciju, un es domāju, ka likumdevējiem jau vajag vienoties par vienotu sistēmu, un tomēr tagad par indeksāciju runājot. Šeit eh, kāds man pārmeta, ka es eh, par to nerunāju, bet tā nav taisnība. Es par to teicu savos ievadvārdos. Ir vairākas valstis, kuras piemēro indeksāciju, bet patiesībā jautājums ir daudz sarežģītāks, jo par indeksāciju ar dalību valstīm runājot, ir jāsaprot, ka ir valstis, kurās dzīves izmaksas ir dārgākas. Piemēram, ja vecāki, kuri strādā kādā konkrētā valstī, vēlas, lai viņu e, bērns ierodas dzīvot pie viņiem, tad e, iespējams, ka šai valstī būs papildus izmaksas, kuras brīdī, kad tajā ieradās dzīvot vecāki, nebija paredzētas. Šobrīd šķiet, ka indeksācija ir pietiekami sarežģīta, dārga un netik daudz efektīva. Un e, tāpēc komisijas priekšlikums ar interesi skatīšos, ko tā ierosinās. Katrā ziņā priekšlikums ir pietiekami plaša apjoma, tas ir daudz e, plašāks nekā es šeit pieskāros tematiem. Es e, esmu gatavs par to diskutēt arī turpmāk ar ēnu referentiem vēl tiksimies, bet eh, plašākas debatas eh, sāksies janvārī. Paldies! Thank you. Paldies! Jā, ir pilnīgi skaidrs, ka mums šodien nebija pietiekami daudz laika. Un uh, Griezīšos pie sekretariāta, lai tas rastu iespēju šo jautājumu iekļaut izskatīšanai kādā no nākamajām sēdēm. Pie tam pēc iespējas ātrāk. Mēs eh, saprotam, ka problēmas ir un tās ir daudzskaitlīgas, bet um, Tagad par eh, grozījumu iesniegšanas termiņiem. Tie pagaidām vēl paliek tādi paši kā līdz šim, un tas ir rakstīts darba kārtībā 10. janvārs. Grozi, grozījumu izskatīšana 21. 22. februārī. Balsojums eh, ir paredzēts nodarbinātības komitejā 19. jūnijā. Patreiz šādi izskatās eh, darba grafiks. Paldies! Tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta izskatīšanas, un tā ir darba ņēmēja aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā. Tas ir otrais eh, izskatīšanas eh, moments, un dod vārdu Rolānku. Prezidents, je ne pense pas, mais... Priekšstādājs kundze, es eh, domāju, ka nemaz nav jāatgādina, ka vēzis ir pirmais iemesls nāves gadījumiem uh, Eiropas uh, Savienībā saistītiem ar uh, darbu. Katru dienu, katru stundu ir darbinieki kas no vēža mirst un vēzis ir saistīts ar viņu darbu. Paldies komisijai, kas pēc desmit gadiem jau bija nepieciešami desmit gadi, kad nekas nemainījās, pieņēma lēmumu atkal atvērt šo dosie, lai uzlabotu direktīvu. Teisens kundzes priekšlikumā ir trīs pārskatīšanas jautājumi Tas uh, skar desmitiem bīstamo vielu, ar kuriem cilvēks saskars darbā. Ir tehnoloģiski un zinātniski atklājumi. Esmu pārliecināts, ka mums jādodas uh, tālāk uz priekšu. Mums jāizstrādā piemērošanas uh, mehānisms, uh, kā ievērot šos dažādos elementus. Un man liekas, ka komisija arī par to domā. Ceru, ka nekļūdos es pilnībā atbalstu mūsu pirmo darba daļu turpinot. Mūsu priekšstādātāji bija referenti un apvienošu to trīs vārdos. Aktīvs darbs, pragmatisms, ambīcijas. Tātad precīzs darbs, jo mēs balstamies uz uh, zinātnieku darbu. Ambīcijas jāstāv darbinieku veselība un pragmatiska pieeja. Uh, jāievēro realitāte, cik tālu viss ir izdarāms ekonomiski un tehnoloģiski. Mēs balstamies uz tiem lēmumiem, kādi ir noslēgts ar sociālajiem partneriem. Es ļoti atzinīgi vērtēju komisijas darbu par konsultatīvo darbu. Tas ir absolūti nepieciešams. Tas ir ļoti nozīmīgi. Priekšlikums izteica zinātnieki. Un tas atļauj komisijai balstīties uz zinātniskiem datiem, uh, pirms pieņemt lēmumus. Atbalstu piedāvājumu vairākumu, ko komisija ir izteikusi. Esmu piedāvājusi dažādas grozījumus, lai labāk aizstāvētu strādošos. It īpaši saskaroties ar policikliskiem tvaikiem no degvielas un tāpat arī citu. Es atvainojos tulkiem par šo ārkārtīgi sarežģīto uh, Um, terminoloģija HPC uh, šādi apzīmēšu uh, aromātiskos hidrokarburantus. Uh, un man liekas, ka runājot par policikliskiem aromātiskiem ogļu ūdeņradiem HAP, ir jābūt ļoti noteikti, nopietniem. Tāpat uh, piedāvāju uh, strādāt par visām uh, izplūdes uh, gāzēm un uh, šī uh, ekspozīcija cilvēki, kas saskars ar šādām gāzēm, ir iespēja, ka šīs gāzes caur ādu iekļūst cilvēka organismā. Nākamais jautājums par dīzeļa motoru izplūdes gāzēm. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Diemžēl apsvērumos jau ir rakstīts, komisija ir nolēmusi e, neiekļaut e, dīzeļdegvielu e, šajā otrajā pārskatā, man ļoti žēl ir. Un 3,6 darbinieki Eiropā potenciāli saskars ar dīzeļa dzinēju izplūdes gāzēm. Un vairāk nekā 50 cilvēku katru gadu mirst no uh, uh, vēža uh, saistībā ar saskarsmi ar izplūdes gāzēm. Mēs nedrīkstam uh, zaudēt laiku, tādēļ piekļā, piedāvāju iekļaut dīzeļdzinēju izplūdes gāzes šajā mūsu uh, sarakstā, nosprāžot maksimālo piesārņojumu augstumu. Arī Vācijā šāda likumdošana tiks pieņemta, un man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tā tad tas atbilst vidējam izmešu daudzumam. Un divi elementi noslēgumā - profilaks un kontrola. Visi jautājumi, kas ir saistīti ar drošību un uh, veselību. Manā skatījumā pirmais un nozīmīgākais ir profilakse, jāievēro visi noteikumi un uh, tāpat arī jākontrolē, vai noteikumi tiek ievēroti. Tie, um, tās vienošanās, kādas ir noslēgtas, atļauj labāk aizsargāt uh, cilvēkus, izmantot nepieciešamos noteikumus, lai samazinātu līdz minimumu eh, saskarsmi ar bīstamajām vielām. Tāpat kā NEPSI vienošanās un citas vienošanās eh, ar sociālajiem partneriem atļauj eh, samazināt darbinieku pakļaušanu dažādām kaitīgajām vielām. Mums vajadzētu tikties ar visiem sociālajiem partneriem, lai vienoties par citām vienošanās reizām, jo veselība. Šis jautājums skar visus. Kad tie, kas strādā konkrētajās vietās uzņēmumu un uh, strādājošo pārstāvji proaktīvi uh, uzņēmums risināt veselības aizsardzības jautājumus, mēs iegūsim visi strādnieki būs labāk aizstāvēti, uzņēmumi veiksmīgāk darbosies un Tas uh, radīs uh, kopā veiksmīgāku un labāku situāciju. Tā varēs uh, priekšlikums izteikt, kas atbilst realitātei. Tātad labs direktīvas pielietojums atbilst arī tās kontrolas biežumam un daudzumam, kādas ir nepieciešams, lai tās veikt kompetencijās ieteicis. Būsim uzmanīgi. Šīs kontrolas nevar būt veikts eh, tikai uz uzņēmumu sankcionēšanu un sudīšanu, kas ne. Uh, respektēja noteikumus, bet ir eh, jāatklāja, kādēļ tas tā ir noteicis, un uz to jānorāda, lai uzņēmumi varētu uzlabot savu darbību, ievērojot eh, šos noteikumus. It īpaši tas jāsaka par MVU. Tā tad jā, kontroli, jā, arī sankcijas, taču pirmām kārtām jābūt iespējai norādīt uz problēmām un uh, labāk palīdzēt uzņēmumiem aizsargāt darbinieku veselības aizsardzību. Dārgie kolēģi, uzklausīšu labprāt jūsu komentārus un tāpat kā pirmajā daļā. Es domāju, ka tas bija ļoti veiksmīgs darbs. Mēs strādājam kopā ar Maritu un ceru, ka varēsim turpināt tāpat turpināt strādāt un uh, rast uh, konkrētus risinājumus, ar kuriem problēmām, ar kurām saskars gan uzņēmumi, gan strādājošie. Paldies, Rolāna kungs. Es eh, šobrīd eh, runāšu kā ēnu referente un eh, vispirmām kārtām vēlētos pateikties par jūsu darbu. Ļoti labi sagatavot ziņojums. Daudz mēs iemācījāmies jau pirmajā direktīvas pārskat, pārskatīšanas etapā un Toreiz mēs skatījāmies, kā komisijai vajadzētu iekļaujot mūsu darba rezultātus panākt labākus rezultātus. Atbalstu Rolāna kunga priekšlikumu, ka, ka dīzeļmotoru izmešu iekļaušana ir ļoti svarīgs aspekts. Es e, piekrītu Rolāna kunga priekšlikumam izmantot konkrētus dīzeļmotoru izmeša noskaidrošanai elementārā oglekļa rādītājus. Un, eh, ja es pareizi saprotu, tas ir arī skoja komitejas ieteikums. Un balstoties uz šīs komitejas ieteiku, ieteikumiem, es vēlētos, lai mēs izskatītu arī slāpekļa oksīdu. Uh, robežvērtības, kas ir papildus izmešu rādītājs dīzeļmotoriem. Vēlētos uzsvērt, ka šis atzinums ir vēl skoja komitejas teiktajā. Komisija nekad šo secinājumus nav nopublicējusi, kaut arī darbs ir beidzies. Vēlējos uzsvērt, ka eh, mums ir nepieciešams eh, lielāka caurskatība, caurskatāmība. Un e, šobrīd nav nopublicēti pat e, tādi atzinumi, kas e, tika sagatavoti vēl iepriekšējās komisijas laikā. Ir, protams, tādi jautājumi, kurus patreizējā direktīvas pārskatīšanas posmā atrisināt neizdosies, un tomēr darbs nākotnē būs pietiekams. Es saprotu, ka šis darbs vēl nav beidzies. Skoja darbs ir ārkārtīgi svarīgs, kā mūsu konkrētajai komitejai, tā arī parlamentam. Un eh, es esmu pārliecināta, ka šīs komitejas darbs zudībā neies. Piemēram, robežvērtības mēs varam uh, izskatīt arī no epidemioloģiskā viedokļa. Un noslēgumā vēlētos izteikt savu atbalstu Rolāna kunga priekšlikumam. Paldies! Un tagad dodu vārdu nākamajam ēnu referentam, un tā ir Makintājas kundze. Makintājas kundze nav. Ā, Stīvens kundze, lūdzu vārds jums. Paldies, eh, prieksēdētājas kundze. Es eh, runāšu Makintājas kundzes vārdā, jo viņa nevarēja šodien ierasties mūsu komitejas sēdē. Atbalsta otro grozījumu izskatīšanas raundu. Paldies referentam par viņa ziņojumu tekstu. Komiteja daudzus gadus detalizēti strādājot un pārbaudot dažādas kritērijas, ir iedibinājusi ļoti striktu uh, uz pierādījumiem balstītu sistēmu, kas ļautu noteikt um, šo kritēriju izmērīšanu. Ņemot vērā to, ka karcogēna vai mutagēna iedarbība darbā joprojām turpinās, par to ir jāturpina arī runāt. Un tomēr uzskatu, ka profesionālajā darbībā cilvēku saskarsme ar karcinogēniem, to varētu novērst ar efektīvu riska pārvaldību. Vēl bez tam es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, nodrošinātu paraugu prakses apmaiņu, īpaši NIEPS sociālā dialoga ietvaros un arī karcinogēnu mutagēnu direktīvā ierakstīto principu izpildi. Ir eh, ļoti svarīgi, lai pieņemtie likumi un normatīvi tiktu izpildīti reālajā dzīvē un lai arī kontrolas būtu atgried, atbilstīgas. Un uh, eh, kancergēna vai mutagēna iedarbība darbā, mūsu mērķim ir jābūt nodrošināt, lai ekspozīcija būtu pēc iespējas zemāka. Dalību valstīm ir jāmudina uzņēmumi censties mutagēnu un kancergēnu ietekmi samazināt pēc iespējas vairāk. Jau kādi priekšlikumi šo robežu vērtību pārskatīšanai, tiem ir jābūt eh, tikpat strikti izvērtītiem kā nosacījumiem, kas attiecas uz robežu vērtību iedibināšanu. Šā iemesla dēļ manai politiskajai grupai ir zināmas bāžas referenta e, priekšlikumam par dīzeļmotoru izmešu kritēriju iedibināšanu. Komisija, sagatavojot šo priekšlikumu, vēlējās iekļaut dīzeļmotoru izmetus, izmešus saskaņā ar tiem noteikumiem, kas ir 4, 3, 2 pielikumā. Vēl bez tam e, komiteja ir noteikusi, ka kancerogēna vai mutagēna ietekme darbā un konkrētu daļiņu ietekme nav pietiekami pierādīta. Parlamenta priekšlikums e, par DEE e, jaunu robežu vērtību iedibināšanu. Mana politiskā grupa ir gatava atbalstīt šo priekšlikumu tikai tad, ja tas tiks uzskatīts par pierādītu. Iesniegšu grozījums no savas politiskās grupas. Thank you, Mr. Paldies. Karviešam Bona kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es runāšu spāņu valodā, jo man būs iespēja un ir bijusi iespēja ar Lāna kungu runāt zem četrām acīm, un tad mēs runājam citā valodā. Alda grupas vārdu. Vispirms vēlētos pateikties referentam par viņu paveikto. Komisija ir piedāvājusi ļoti labu sākumu dokumentu, un Rolāna kungs to ir pietiekami veiksmīgi papildinājis tekstu padarot plašāku un pilnmiesīgāku. Jo kurā gadījumā tas e, teksts proti dodas pareizajā virzienā, lai uzlabotu sākotnējo ideju. Komisijas priekšlikums e, gan kā mē, gan mērķu ziņā, gan arī ietvaru ziņā man ir pieņemams. Un eh, tāpēc es esmu optimismu pilns, ka mums izdosies vienoties par ziņojumu projektu pieņemšanu pēc iespējas ātrāk. Un tomēr, un tomēr mums eh, atšķiras eh, filozofiskais skatījums, kā šos jautājumus risināt. Protams, eh, mēs eh, nesam, neviens jau nav par cilvēku veselību pasliktināšanu, par to neiet pat runa, un tomēr jautājums ir vairāk tehniskas dabas, un mums ir jārod pareizais līdzsvars, vismaz jāmēģina to rast. Mums, eh, mēs esam būtiski sasnieguši tehnisku progresu, un es vēlētos atbalstīt referentu tādos jautājumos, kā piemēram uzlabot visu laiku strādājošo apstākļus, bet par robežvērtību iedibināšanu. Robežvērtības, lai arī kādas tās netiktu noteiktas, tām ir, jātiek, tām ir, jābūt, ir jābūt spējai tās noteikt, izmērīt. Visu laiku attīstās tehnoloģijas, parādās jauni tehnoloģiskie risinājumi. Un, eh, protams, mēs visu laiku mēģinām eh, uzlabot situāciju. Bet eh, adekvātums, ko nozīmē adekvāta kritērija piemērošana? Tas ir tās ļoti brīvdomīgs termiņš, termins. Daudz esam runājuši par darba tirgus partneriem, kā darba nēmējam, tā darba devējam. Abi ir ieinteresēti rūpēties par strādājošo veselību, bet, piemēram, mazos un vidējos uzņēmumos bieži vien darba devējs, uzņēmuma īpašnieks tiek pakļauts tādai pašai kancergēnu mutagēnu negatīvajai iedarbībai kā viņa darba ņēmēji. Tāpēc eh, darba tirgus dalībnieku diskusijas mums ir jāņem vērā, un es domāju, ka optimālais risinājums, lai kāds tas arī būtu, tam ir jābūt plaša konsultācija rezultātā panāktam. Par dīzeļmotoriem runājot. Un arī par citiem aspektiem. Alde vēlas pieturēties pie konstruktīvas pieejas, un Mēs e, niansēti diskutēsim ar referentu, ar arotbiedrībām, ar manas politiskās grupas deputātiem. Es vēlētos zināt detalizētāk, ko komisija par šo jautājumu e, domā kur tiks novilkta līnija, kā tiks panākts līdzsvars starp neskarsimies klāt vispār patreizējām vērtībām, un otrs grāvis, otra galējība noteikti ārkārtīgi striktus noteikumus. Thank you, Mr. Kaliešambona. Paldies, Kaliešambona kungam, un tagad eh, Lējas Rīkas kundzē vārds lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Saka Lejarika kungs. Arī es pievērsīšos tam, ko Rolēna kungs teica un kas ir ļoti nozīmīgs. Proti iekļaut šajā direktīvā dīzeļdegvielu un sekas. Mēs nevaram ignorēt uh, visu to uh, veselību, kas ar to saskars, tie ir šoferi, piegādātāji, un parasti divus argumentus šeit izsaka. Pirmais arguments ir tāds, ka jaunie motori ir spēcīgāk un mazāk piesārņojoši. Un otrs arguments. dezopergāns ir uh, uh, tikai daļa no aromātiskajiem ogļūdeņu ražiem, kas uh, uh, ir izpētīgs uh, toksikoloģiskā ziņā. Un uh, šie uh, aromātiskie vai policikliskie uh, ogļūdeņu raži un to uh, ietekme ir saistīta tikai ar uh, piesārņojumu, kas uh, tiek saņemts caur ādu. Rolāna kungs piedāvā dažādus profilaks principus īstenot. Tā tad etilēna, formaldehīdu un aromātisko policiklisko ogļūdeņražu ietekme ir jāizpēta ļoti precēzi, un bez tam nevaram aizmirst uh, arī uh, medicīnas uh, darbiniekus, kas rūpējas par slimniekiem, kas ir saslimuši ar vēzi un ko ir šīs vielas izraisījušas. Un jārūpējas arī par medikamentiem, kas varētu apkarot šo molekulu radīto kaitējumu. Šis profilaks princips, kas ir 18. grozījumā ietverts, ir domāts kā atgādinājums, atgādinājums tam, kā ir regulāri jāpārskata šie dokumenti tādā veidā, lai ievēroti attīstību un eh, gan zinātnieku, gan medicīnas darbinieku atzinums un visu to, kas ir saistīta ar šo risku attiekumu. Es pilnībā piekrītu viņa uzsvaram uz profilaks un nepieciešamībai veikt kontroli. Domāju, ka varētu būt liederīgi iekļaut atsauksmu uz nākotnes darbiem par toksiskajām vielām. Tas būs viens no būtiskākajiem izaicinājumiem nākotnes attīstībai. Ir jāsaglabā arī uh, medicīnas uh, iestādes, kas uh, profilaktiski darbojas, piemēram, arī medicīnas punktu darba vietās un citi. Varbūt, uh, ka mēs varētu vienu grozījumu formalizēt, lai padarinātu tekstu tieši šādā izpratnē. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Karima Delī. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Rolēna kungs. Labdien! Paldies par jūsu paveikto darbu. Nu tā tad es eh, gribētu gluži vienkārši teikt. Paldies par jūsu darbu, jo mēs eh, redzam, it īpaši tad, kad jūs runājat par eh, dīzeļdegvielas tvaikiem, Jūs, man liekas, aizpildat to trūkumu, kāds diemžēl ir uh, Eiropas komisijas uh, darbā, pievienojot tās uh, emisijas, kādas ir saistīts ar dīzeļdagvielu un komisiju. Tās nav iekļāvusi savā priekšlikumā. Zaļo grupu un arī manā vārdā mēs esam iesnieguši dažādas grozījumus šajā izpratnē jau uh, pirmajā diskusiju fāzē, un es gribu uzsvērt Tiešām bez eh, nožēlas. Man liekas, ka Eiropas eh, komisija nesaprot īsti, eh, kādu ziņojumu tā dod, kādu vēstījumu tā dod. Eiropas, komis, Eiropas parlaments ir veselu uh, darbu kopumu veids uh, pēc uh, dīzeļdegvielas jā, izmantošanas jautājumiem, tā saka tā dīzeļgeita. Un tas, ko jūs, referenta kungs, esat paveicis, ļoti atzinīgi to vērtēju, man liekas, ka Eiropas komisijai vajadzētu saprast, šos uh, skaitļus un to realitāti. Nu, ja nav vēlreiz par uh, skaitļiem, taču katru gadu, dārgie kolēģi, katrs eiropietis saskars ar dīzeļu piesārņojumu, un Lijārika kungs par to jau runāja 19 miljoni pilsoņi, tie ir darbinieki, tie aizvien vairāk pakļauti šīm vielām. EMS ir klasificējis dīzeli kā kancerogēnu. Tas ir pavisam droši. Tas nav iespējams, tas ir pavisam droši. Un vēl vakar, ja jūs paraudzīsieties laikrakstu lapās, franču valodā rakstošā prese vakar rakstīja par Fiat Chrysler jauno skandālu un apstiprina to, ko mēs zinām jau ilgu, vai patērētāji, pilsoņi, vai darbinieki strādājošie. Mēs visi esam vienā tādā situācijā pēc dīzeļa izmantošanas un cik bīstam ir šī viela, ieskaitot emisijas un ieskaitot dīzeļa šajā regulējumā ir absolūtais uh, minimums. Un es nesaprotu, kad Eiropas komisija pamodīsies. Ko jūs gaidat? Tādu drāmu kā ar. Uh, um, asbestu. Referentkungs, dīzels ir absolūtais minimums šajā eksplozīvajā kokteilī. Uh, kuram ir pakļauti mūsu strādājošie. Man liekas, ka jāiet um, tālāk uz priekšu. Nu, katrā gadījumā tās diskusijas, uh, kādas ir, mums uh, pilnībā jāuzņemas mūsu līdzlikumdevēja atbildība. Un šādā izpratnē esam jā, iesnieguši mūsu grozījumus, kas atļaus aktīvi strādāt, lai viela, kas ir klasificēta kā toksiska, būtu tā kā tāda uh, uzskatīta. Tas ir uh, bisfenols A. Tādu ir klasificējusi viena no Eiropas aģentūrām. Un otrs elements, ko mēs gribam pievienot, jāsaprot, uh, kādas ir uh, to cilvēku uh, uh, intereses uh, iedzīvotājiem, kas tiek apdraudēti. Nu, piemēram, uh, grūtniec un. Uh, bērni jāizmanto labākās prakses, piemēram, Eiropas Savienībā. Tas ir, piemēram, sakāms par Nīderlandi un dīzeļdegvielu. Šeit ir situācija labāk nekā Vācijā. Un galu galā noslēgumā referenta kungs teikšu, ka šis ziņojums nav tāds, ko varētu neievērot. Un ja jūs noteikti vēlties turpināt strādāt, un tāpat kā, ja komisija, tāpat kā parlaments strādā at, jau noiet šo uzticību Eiropai, kas aizsargā, mums ir nepieciešams ambīcijas, kas būtu daudz plašākas attiecībā uz veselības aizsardzību. Strādājošais un saņem algu, bet tas nedod tiesības nodarbinātājam piesārņot un apdraudēt strādājošo. Ir jāatceras, ka šis ir brīdis, kad mēs varam runāt par tehnisko uzlabojumu. Jā, tas noteikti tā ir. Taču profilaks principu nekādā gadījumā nedrīkst aizmirst, jo aiz tā ir cilvēku veselības jautājums un cilvēki nav uh, izmēģinājuma uh, lelles. Noslēgumā priekšstādājs konts. Pēc uh, 10, 20, 30 gadu darba ar ķīmiskām vielām cilvēki dodas pensijā un dzīves ilgi ir 5 līdz 10 gadi, jo ir strādāts necienīgos apstākļos ar ķīniskām vielām, kas neļauj cilvēkam dzīvot labā dzīves kvalitātē. Eiropas komisija, lūdzu padomājiet par to, jo dīzeļdegvielu es esmu absolūti pārliecināta, mēs esam tikai cīņas sākumā un mēs neatkāpsimies. Paldies, Rolēna kungam. Thank you, I can. Paldies. EFTD Neviens nav zālē, kas varētu par šo jautājumu uzstāties. Nākamā runātāja Melīnas kundze. Paldies, priekšsēdājas kundze. Paldies Rolēna kungam par um, ziņojumu. Divas piezīmes par formu. Sākumā piecas uh, komitejas uh, tika iesaistīts, lai to izstrādātu. Četras nolēma nedot atziņumu, un piektā vidas komiteja ir atļāva man būt par referentu šajā jautājumā otro reizi. Mans uh, ziņojums netika pieņemts uh, ļoti nedemokrātiskā veidā, dažēl, jo tas varētu būt uh, būtisks papildinājums, un bez tam tas bija mans pirmais ziņojums Es ļoti skaidri uh, iestrādāju grozījumus attiecībā uz profilaksi par tām molekulām, kādas uh, šodien ir šajā otrajā dokumentu kopumā izstrādāts. Tas viss varētu būt smieklīgi, ja jautājums nebūtu tik nozīmīgs. Jā, situācija ir ļoti nopietna. Esmu nedaudz pārsteigta, ka tik daudz runājam par dīzeļdegvielu, lai arī visu to vielu kopums, kas ir kancerogēnas, ir plašāks, aizvien vairāk profesionālo vēža saslimšana notiek dažādi iemesli izraisītas. Mēs maksājam ar cilvēku veselību aptuveni 50 gadu laikā. Noteikumi netika strikt ievēroti uzņēmumos. Šodien saka, ka ir minimālās vērtības, kas jāievēro. Un šī piezīme, ja šīs robežu vērtības ir pārāk grūti sasniedzamas, tad tās netiek respektētas, netiek ievērotas. Un darbinieki vai nav a, aizstāvēti kā līdz šim, vai arī, a, ja to nevar nodrošināt, uzņēmums jāslēdz. Un ja nav patiesas kontrolas, tad nevirzīsimies uz priekšu. Un it īpaši arī tad, ja uzņēmumu pārkāp noteikumus, darbinieki saskars ar papildus problēmu nu, viņu tiesības netiek ievērotas, saskar, viņi saskars ar piesārņojumu, piesārņojumu vielām un dažādu piesārņojumu veidu. Un ja arodslimības netiek pilnībā atzītas un nodarbinātāja atbildību tad, man liekas, ka, nu, cilvēki, kas tiek eksponēti šīm ķīmiskajām vielām, viņu tiesības jāievērā. Protams, ka pēc iespējas ātrāk ir jādefinē visas kancerogēnās aktīvās vielas un molekulas. Mēs runājam par ļoti toksiskām vielām, kas ir praši, plaši izplatītas ne tikai noteiktā vienā profesijā, un piesārņojums arī ārpus profesionālās dzīves ir saistīts arī ar darbinieku tiesībām. Domāju, ka gribam pārāk labi un pārāk ātri strādāt, bet riskējam ar to, ka nebū, nestrādāsim darbinieku interesēs. Es ceru, ka ar Rolānu kungu efektīvi un ātri varēsim sastrādāties un būsim pragmatiski. Paldies! Uh, I'll give the floor to... Tagad došu vārdu kādam no komisijas. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies, Rolāna kungs, par uh, lielisko ziņojumu projektu kas balstās uz jau jūsu sasniegto priekšsādātais kundze pirmajā grozījumu kopumā šajā direktīvā. Šis, protams, ir eh, ļoti spēcīgs instruments, šī direktīva, un tajā mēs esam, eh, es eh, gan pat teiktu, tādu sārežģītu, bet labu procedūru, kas ieskā, iekļauj sociālus partnerus, zinātnisko kopienu, dalību valstis, un uh, Tā ir tāda četru pakāpju uh, konsultāciju procedūra. Vispirms sociālajā partnerē tas soci... tad uh, zinātniskais padoms, tad uh, trīspartija tikšanās un uh, tad juridiskā analīze no komisijas, un tad mēs izsakām šo priekšlikumu. Un kā jau mēs redzējām pirmajā grozījumu grupā, kuru jūs jau esat apstiprinājuši šeit parlamentā un padome to formāli apstiprinās, ja nemaldos pēc nedēļas. Šajā procesā um, mēs ar prieku konstatējam, ka parlaments lielā mērā respektē šo procesu un arī no Rolāna kunga ziņojuma projekta mēs redzam, ka jau ir virkne uzlabojumu, kā mēs aprakstām šo procesu, un tas ir ļoti noderīgi. Tad runājot par rezultātiem vai tas, ko mēs vēlamies sasniegt, ko tad mēs vēlamies sasniegt. Eh, mēs daudz šeit investējam un eh, mēs tātad strādājam pa vielu grupām, jo visu uzreiz nevaram izdarīt, eh, jo novērtējums ir jāveic ļoti nopietni un pamatīgi. Un tas varbūt arī um, kliedē dažas bāžas attiecībā uz to, ka jāiekļauj vēl papildus uh, vielas. Mums tas ir jādara pakāpeniski. Tad runājot par direktīvu un ietekmi, ir ļoti svarīgi pateikt, ka ja tiek iekļaut šajā direktīvā procesa radīta viela, kā jūs priekšsādātājs kundz darījāt to iepriekšējā uh, sastā uh, ziņojumā par šiem uh, silikātiem, uh, tad ir automātiski šī viela jāizstāj. Un, um, ja jūs iekļaujat šādu vielu, kā kristālisko silīciju oksīdu, tad uh, uzreiz šī viela ir darba devējam jāaizstāj ar citu vielu. Tāpēc mums ir jābūt šim ļoti nopietniem procesam, lai nodrošinātu uh, uh to, ka varam izmērīt, kāda ir ietekma un tā tālāk. Un eh, to jūs esat ļoti labi respektējuši gan eh, pirmajā, gan šajā ziņojumā. Un tad raugām, raugoties uz eh, šīm konkrētajām vielām, mēs tiešām augstu novērtējam šo procesa precīzo aprakstu un tālāk par dīzeli. Svarīgi ir atzīmēt, ka skola atzinumi ir publiski, varbūt, ka Ir jābūt vienkāršākam uh, veidam uh, piekļūt šiem atzinumiem. Es vienkārši gribēju to precizēt, lai nebūtu nekādu pārpratumi. Un tad uh, šajā procesā ir uh, zinātniskie pārskati, kas balstās uz uh, motoru, jeb dzinēju standartiem. Tātad viss uh, Eh, materiāls, kas tika iekļauts eh, trīspartiju tikšanās reizē un diskusijā, bija šis ierobežojums. Un eh, mēs to pēc tam iekļāvām direktīvā, jo direktīvas ietveros mēs nevarējām atrast tādu izmērāmu juridisku veidu, kā to piesaistīt dažāda veida dzinējiem. Uh, Un tad mums bija jāpieņem šis lēmums, kuru jūs ļoti labi aprakstījāt, Rolāna kungs, to neiekļaut šajā priekšlikumā. Mūs ļoti interesē turpmākais darbs pie šiem jautājumiem, atbalstot jūsu darbu, un uh, dialogs arī būs ļoti būtisks ar padomi pēc uh, ziņojuma pieņemšanas, lai skatītos, kā šos jautājumus varētu nākotnē risināt. Tātad mēs esam ļoti atvērti, bet gribētu paskaidrot, ka uh, komisāra Tīsena un visa komisija ir gatava nāk klajā ar ļoti nopietniem izmērāmiem priekšlikumiem, kam uh, nebūtu tādi efekti, kā no sākuma mēs negribējām. Tātad mēs pilnībā jums piekrītam, uh, jūsu domāšanas virzībā, un uh, šis ziņojums ir ļoti labi sagatavots. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim! Vai Rolāna kungs grib kaut ko varbūt piebilst vēl? Jā, daži uh, aspekti pavisam ātri. Es domāju, ka šis uh, jautājums ir diezgan vienkāršs, uh, tāpēc, ka nevienai no grupām nav atšķirīgas ambīcijas. Mēs taču visi vēlamies, lai uh, uzņēmumi var darboties, bet arī aizsargājot uh, darba ņēmējus. Bet te ir arī sarežģītība, jo šīs jautājums ir tehniski sarežģīts. Uh, un uh, to nav tik viegli pārvalēt. Protams, ka um, dīzeļdzinēja izplats gāzes būs viens no konfliktu punktiem. Uh, jā, mēs ņemam vērā to, ka ļoti daudzus tas skar un ņemot vērā problēmas apjomu. Uh, es arī iepazinos ar dažādiem atzinumiem. Uh, par elementāro oglekli, un es centīšos atrast to labāko formulu. Um, tātad svarīgi ir ieviest kontrolējumus, uh, limitus, kontrolējums robežvērtības uh, uh, pēc tādas zinātniski pamatotas formulas. Ir tiešām progress jādzinēju dzinēju ziņā, bet, nu, tas jau netraucē ieviest robežvērtības, jo motori būs labāki, jo būs vieglāk ievērot šīs robežvērtības. Uh, Nu, jā, es uh, arī konstatēju, ka komisija arī uh, redz, ka visi grib aizvien vairāk un vairāk šīs vielas iekļaut, bet eh, ir jārīkojas metodiski un pamatīgi, un esmu pārliecināts, uh, uh, ka tas arī ir pareizi, ka es izvēlējos uh, uh, tādu uh, pamatīgu pieeju Es tikos ar virkni darba ņēmēju, kas eh, strādā aprūps eh, jomā, un tur ir neiedomājami tie ir cilvēki, kas rūpējas par citiem, eh, kas ir vēža pacienti, un viņi paši sevi apdraud, tāpēc, ka viņiem ir jāstrādā ar kaitīgiem produktiem. Un Enrika minēja MVU, tas ir svarīgs jautājums. Nevajadzētu būt tā, ka šiem uzņēmiem mazāk ir jāaizsargā darbinieki, bet eh, šeit ir jāsniedz atbalsts un jāizvēlas pareizā metode MVU, eh, jo šie uzņēmumi nevar tik eh, um, apjomīgu darbu veikt kā lielie uzņēmumi. Un ja Lierikungs minēja arī uh, to, eh, vai tu, Karim, eh, ka jāsako līdz, kāda tad ir veselība darbaņēmējiem, jo bieži vien vēdzis attīstās pēc tam, kad cilvēki ir beiguši savus darba gaitas. Un tomēr es gribētu vēl uzsvērt to, ka eh, šim darbam ir arī uh, ekonomiska uh, ietekme, jo um, tas, ka cilvēks saslimst ar vēzi, ir ne tikai uh, briesmīgi, bet tas arī ietekmē ekonomiku, un uh, tas ir arī konkurences skropļojums, un tāpēc uh, ir jānodrošina, ka ir vienot spēles noteikumu tirgu. Es, uh, jā, domāju, ka. Uh, Es gribētu, uh, lai turpmāk mēs varētu uh, veidot tādu uh, vienotu, anticipējošu procedūru, iesaitot visus uh, mm, iesaistītās puses, jo šeit gan uh, sektorām, uzņēmiem, gan darbņēmējiem ir savi aspekti. Jā, nu, mēs uh, jau pirms likuma sākam rīkoties, un tas ir vienkāršāk. Uh, um, šādā sarežģītā jautājumā, bet katrā ziņā es ar prieku gaidīšu jūsu ieguldījumu un ar nepacietību gaidu, kad varēsim darbu atkal atsākt, uh, jo esam tādā tā kā jaunā posmā, jaunā sadaļā, runājot par šīs direktīvas pārskatīšanu, un tāpēc uh, ar lielu interesi un nepacietību gaidu mūsu turmākās tikšanās. Paldies! Thank you, Mr. Roland. I've... Paldies, uh, Rolāna kungs. Uh, Tā arī bija daļa no diskusijas, kas mums uh, jau ir bijusi gadiem ilgi šeit uh, komitejā, vai mums Eiropas Savienībā vajadzētu uh, sacensties savā starpā ar aizvien zemākām algām un nevienoties par vienādu darbu, par vienu un to pašu darbu tajā pašā vietā. Uh, Un tad mēs eh, arī esam eh, diskutējuši par kancerogēnajām vietām, vai mums te arī vajadzētu sacensties pēc aizvien, ar par aizvien zemākiem standartiem, aizvien eh, nedrošāka, kaitīgāka vide darbaņēmējiem dalību valstīs un savukārt augstākas ambīcijas citās dalību valstīs, vai tomēr vajadzētu teikt, ka Eiropas Savienībā mēs šādos jautājumos nesacentīsimies. Uh, nesacentīsimies standartus pazemināšanas ziņā darba vietā. Paldies par šo darbu, turpināsim to mūsu komitejā. Un tomēr, jā, jārunā arī par e, termiņiem. 5. decembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 12. pa dienu, grozījumu izskatīšana 22. un 23. janvārī un balsojums mūsu komitejā ir plānots 21. un 22. februārī nākamgad. Nu, tad tagad turpināsim. Ja ne man dos uh, 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punkts ir uh, pār 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanu aģentūrām. Un tas atkal būs jūsu darbs, Alāna kungs, jums vārds, lūdzu. Paldies. Um, šis uh, ir tehniski daudz vienkāršāks ziņojums. Tie ir seši atzinumi par 2016. gada budžeta izpildi, un šie atzinumi ir, ir sagatavoti balstoties ar, uz Eiropas revīzijas palātas ziņojumu, es neiedziļināšos detaļās un tomēr gribēju sniegt dažus uh, elementus, kas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, ar apmierinātību konstatēju, ka revīzijas palāta ir paziņojusi, ka um, budžeta izpildi ir bijusi likumīga un bez pārkāpumiem. Uh, Un šeit eh, ir paveikts eh, būtisks darbs šajās četrās aģentūrās, kas eh, strādā konkrētās jomās, kas ir cieši saistīts ar mūsu komitejas atbildības jomu. Un šajos atzinumos es arī iedrošinu turpināt aģentūras tāpat strādāt, uh, dažādā mūsu, dažādās mūsu darba jomās mēs redzam, ka bieži vien ir ļoti būtisks ieguldījums tieši no šīm aģentūrām. Un es arī apsveicu to, ka 2016. gada budžeta izpildes apjoms ir palielinājies, bet eh, tomēr eh, zināmām aģentūrām uh, um, ir arī pārāk daudz apropriācijas pārnest uz nākamo gadu. Gribēju uzsvērt arī to, ka ir uh, aizvien labāka sadarbība starp dažādām aģentūrām, un tas ļauj izmantot sinerģijas, uh, kas rodas no sadarbības un veicināt efektivitāti. Un uh, mēs esam pieņēmuši arī trīs likumdošanas uh, ziņojumus par uh, trim uh, aģentūrām - OŠA, FON, un Eurofondu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo šīs aģentūras strādā kopā. Un arī dažādas uh, arotbiedrība un citas organizācijas, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā procesā. Uh, bet nu viss jau nav arī perfekti, un tāpēc es arī uzsveru dažas piezīmes, ko izteica revizijas palāta, proti tās ir jāņem vērā, lai uzlabotu turpmākajos gados situāciju. Un eh, es priecājos arī, kolēģi, par jūsu eh, komentāriem, gaidu tos. Es ceru, ka mums būs konstruktīvs dialogs, lai panāktu pēc iespējas plašāku atbalstu šiem eh, atzinumiem par 2016. Mm, gadu budžeta izpildi. Paldies, tad tagad došu vārdu referentiem, ēnu referentiem no sociāldemokrātiem. Saimon Kungs. It took me a while, sorry. Nu, kāds brīdis pagāja, es atvainojos. Paldies, un paldies, uh, un apsveic Rolāna kungu. Nekāds pārsteigums, viņš ir tiešām ļoti labi pastrādājis. Paldies par šo darbu, un esmu pārliecināts, ka tā kā viņš teica, mēs arī visi noteikti varēsim visu atbalstīt, un tātad arī esam um, priecīgi, ka budžeta izpildi ir veikta uh, atbilstoši noteikumiem. Es tikai izteikšu dažus īsus komentārus, lai papildinātu to, ko Rolāna kungs saka. Uh, gribu vienkārši atzīmēt, ka Eurofonda gadījumā tas izskatās tiešām ir tāds paraug uh, institūts, tā ir eh, institūcija, kas simtprocentīgi ir izmantojusi savu budžetu, un mana pieredze strādājot parlamentā, jo īpaši eh, runājot par eh, nedrošiem darba apstākļiem un saistītiem jautājumiem, tad viņu ziņojumi un analīze tiešām ir bijusi ļoti noderīga un ļoti augstā līmenī. Tagad par vispārīgo budžetu salīdzinājumā mums varbūt vajadzētu atzīmēt, ka 4,8% uh, ekonomiskajā un sociālā kohēzijā ir joprojām par augstu un ir jāturpina darbs, bet es piekrītu 4. punktā referentu teiktajām, ka mums nav vajadzīgi papildus mehānismi. Ir vienkārši labāk jāīsteno pastāvošie mehānismi. Par ETF gribu tikai atzīmēt, ka revizijas palāca saka mums, ka Torino atrašanās vieta, tātad šīs ēkas eh, nav piemērotas. Um, es tur neesmu bijis, biju gan Turīnā nesen uh, uh, Kāzās, Universo Bimbo, uh, un eh, neko vairāk par to neteikšu, bet ja nu revizijas palāca saka, ka šī ēka nav piemērota, tad tas ir jāatrisina. Setvap, uh, eh, tur ir 99% budžeta ieviešanas uh, procents, kas runā pats par sevi, un uh, arī šī aģentūra veic ļoti labu darbu, no kur mēs daudz iegūstam parlamentā. Un visbeidzot, EOŠA. Uh, arī ļoti augsts budžeta izpildes procents, eh, bet netika augsts kā 2015. gadā, un tomēr ļoti būtisks sasniegums, ar kuru visi varam, manuprāt, būt ļoti apmierināti. Neko vairāk arī neteikšu. Šī pozīcija, šis atzinums ir ļoti labs, ko es atstādīšu mūsu referents. Paldies! Thank you, Mr. Simon. Uh, Paldies Simon kungam. Ulrika Trebēsijus nav šeit no ECR grupas, un neviens cits arī ECR grupas vārdā nerunā šajās debatēs. Tas nozīmē, ka tagad dod vārdu Aldas pārstāvēji divi referenti, Selimoviča kungs, vārd, dod vārdu jums par vispārējo budžetu ETF un aģentūrām. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Un Vispirms es eh, vēlētos pateikties referentam par ļoti labo darbu, jo sadarbojoties mums visiem kopā ir izdevies sagatavot labu tekstu. Tā tad vispirms vēlētos eh, uzteikt, ka tas ir komisijas un dalību valstu noteikumu un budžeta adekvātas izmantošanas un ieviešanas pierādījums. Visas jomas, kas ir norādītas ziņojumos, ir tādas, kur budžeta izmantojumu atbalsta un stiprina arī citi komisijas priekšlikumi. Par to mēs diskutēt varam un arī noteikti vajag, bet eh, citos priekšlikumos ierakstīto vajadzētu diskutēt brīdī, kad eh, tas ir aktuāli, jo šeit mēs runājam tikai un vienīgi par budžeta izpildes apstiprināšanu. Tāpēc eh, ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai uh, būtiskākais finansiālais atbalsts mazāk atbalstītajām teritorijām kļūdas eh, robeža ir 4,8% un tas ir milzīgs skaitlis. Diemžēl ir jāpiemil, jāpiebilst, ka kļūdas eh, lielākais iemesls ir darlību valstu līdzības līmenī, proti viņi savās gala deklarācijās ir ierakstījuši nepiemērotas aktivitātes labuma saņēmēju un runiet pat par eh, publiskā iepirkuma likumdošanas normu pārkāpumiem. Vēl bez tam eh, tikai 168 pilnībā pabeigti projekti, un tā ir viena trešdaļa no visiem šajā rakursā izpildītajiem projektiem parāda, ka pietiekama uzraudzība šiem projektiem arī klibo. 42% no šiem projektiem tajos nav ierakstīts neviens mērķis, tātad uh, apmēram pusē no kohēzijas eh, nozarē īstenotajiem projektiem. Mēs pat nezinām, kāds ir šo projektu mērķis. Tas ir absurdi. Eiropas eh, Savienības resursiem ir jātiek izmantotiem veselīgi un adekvāti uzraudzītiem. Kopiena tiesa ir norādījusi, ka eh, komisijai vajadzētu vairāk uzrādīt nav uzraudzīt naudas izmantošanu un nevis tikai nāk klajā ar jaunām iespējām iegūt finansējumu. Pie tam caurskatāmībai un skaidrībai ir jābūt daudz lielākai. Varbūt eh, ilgi nerunāšu un tomēr vēlētos pieskarties eh, tam, cik svarīgi ir atjaunināt monetāro sistēmu. Vēlos eh, arī nosodīt EFT e telpas, kuras ir nožēlojamā stāvoklī, un 41 Eiropas Savienības aģentūra tās darbojās e, veiksmīgi, un tomēr to operacionālā efektivitāte varētu būt labāka. Un e, daļa līdzekļu tiek pārnesta uz nākamā gada izmantošanu. Komisija vēlas uh, gludāku un mazāk birokrātisku uzraudzības sistēmu, un 16. gada beigās aģentūrās strādāja vairāk darbinieku kā 15. gada beigās. Galvenokārt tas bija saistīts ar aģentūrām papildus uzlikto pienākumu sarakstu. Tas būtu saprotams, un tomēr mums vajadzētu to skatīt arī nedaudz citādā gaismā. Tātad mēs uz mēs paplašinam aģentūru mandātu, mēs paplašinam aģentūrās strādājošo skaitu un vienlaicīgi mēs samazinam viņu budžetu. Īpaši tas šobrīd sāsinās ar Londonā esošo aģentūru pārvietošanu uz kontinentālo Eiropu, bet eh, es eh, esmu gatavs sadarboties un redzēt mūsu darbības rezultātus arī turpmāk. Paldies referentam priekšsēdētāju! Paldies, Harkins kundze. Tātad jūs eh, runāsiet par OŠA, Eurofond. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze un paldies eh, referentam. Es eh, runāšu ļoti īsi. Kā jūs teicāt? Ir tā kā atskaitas nevienmēr pārskatāmas un balstoties uz to mēs esam sagatavojuši šos ziņojumus. Par Eurofondu un par ierēģņu darba kodeksu. Es um, vēlētos, lai mēs tomēr to ierakstītu. Mans uh, pēdējais komentārs vai jautājums. Katru gadu es esmu vai nu referenti vai ēnu referenti par šiem jautājumiem, un uh, atkārtojas vecā dziesma, ka apropriācijas tiek pārnestas pie tam lielā mērā uz nākamo gadu, protams, adekvātu iemeslu dēļ. Tāpēc mans jautājums, ja šis ikgadējuma princips, tātad budžets tiek piešķirts uz vienu gadu, vai tam nevajadzētu būt elastīgākam? ja katru gadu mēs redzam vienu un to pašu tendenci. Un tomēr, ja aģentūras, lai strādātu uz pilniem apgriezieniem, tad, eh, ja viņas pārnes naudu no viena gada uz otru, mums vajadzētu rast tam risinājumu un negatīvai ietekmē nevajadzētu būt. Thank you. We'll bring that. Uh... Paldies. Ņemsim vērā jūs teikto. No zaļo politiskā spēka neredzu nevienu zālē. Un, jā, Džīna Lamberts nav zālē. No goja e arī nevienu neredzu. EFDD ēnu referents nozīmēts netika. ENF arī neatrodas zālē. Vai ir kāds no komisijas, kas vēlētos piebilst, ko pie šeit jau izskanējušā? Nē. Tas nozīmē, ka Vienīgais, kas man ir palicis, ir pateikt par grozījumu iesniegšanas termiņu. 5. decembris, 23. janvārī ir paredzēts balsojums mūsu komitejā un 19. martā atbildīgajās komitejās. Un nākamā gada aprīlī balsojums plenārsēdē. Un tagad pārējām pie 12. darba kārtības punkta izskatīšanas, un tā ir iepazīstināšana ar komisijas dienesta darba dokumentu Nodarbinātība un sociālās norises Eiropā 17. gadā. Un dodu vārdu komisijas pārstāvim, ievadvārdiem tā ir Kaufmans kundze, lūdzu, vārds jums. Thank you very much. Paldies. Paldies, labrīt! Man ir ļoti liels prieks šodien uzstāties jūsu komitejas sēdē. Es vēlētos īsumā iepazīstināt uh, ar sevi. Es esmu DJ Employment eh, sociālo lietu nodaļas vadītāja, un mans uzdevums ir koordinēt Eiropas pus, pusgadu sociālā dialoga tēmas un runāt arī par geogrāfiskajām vienībām. Man ir liels prieks šodien kopā ar maniem kolēģiem, ar Alessiju Fulmimāri un Jorgu Pešneru iepazīstināt ar mūsu ziņojumu, kur sauc SD 2017. Un pirms ķeros klāt šim ziņojumam, es vēlētos pieminēt divus jaunumus šā ziņojuma sakarā. Vispirms, e, parasti mēs gada beigās šo ziņojumu publicējam un sagatavojam, bet šākot no sā, šā gada un visus pārējos gadus mēs ziņojumu publicēsim jūlijā. Jo tā kā ziņojums pārsvarā raugās uz struktūrālas dabas idejām, tad, e, lai būtu laika sagatavot līdz nākamajam gadam politikas izmainīšanas momentus. Mēs esam nolēmuši to sagatavot jūlijā. Vienlaicīgi cits ziņojums, ko mēs sagatavojam par darba tirgus attīstības tendencēm, mēs to sagatavojam oktobrī. Un eh, visbeidzot, jūs noteikti būsiet ziņ, dzirdējuši par mūsu trešo sagatavoto ziņojumu par nodarbinātības tendencēm. Uh, un eh, tas tika iekļauts komisijas tā saucamajā rudens pakotnē. Līdz šim brīdim to vēl vēlējos pieminēt, ka mums nav tāda visaptvaroša tēma, bet tagad mēs esam izvēlējušies tādu piešķirt, un tā ir godīgums. T nē, tā tad eh, apzināšanās un zināšanu celšana. Okay, so let me just brief. Tā tad. Tā tad este. Tā tad. Starp paudžu godīgums. Un um, jūs noteikti jau vakar EGS pakotnes prezentācijā dzirdējāt par šiem aspektiem. Un um, mēs raugamies uz to, kā jauni cilvēki jūtas darba tirgu un kā Viņi vērtē sociālos jautājumus, protams, viedokļu atšķirība ir, bet um, jaunie cilvēki sastopas gan ar problēmām darba tirgus pieejamībā, salīdzinot ar citām darba grupām, gan arī ar sociālo nelī, um, nevienlīdzību. Demografiskās izmaiņas No vienas puses eh, tas ietekmē Eiropas Savienības eh, izaugsmas potenciālu, Eiropas iedzīvotāju noveco, un eh, to noteikti vajadzētu vairāk izskatīt, ja mēs vēlamies saglabāt Eiropas labklājības modeli. Un nākamais resursu un iespēja labāks sadalījums. Ko novecošanās Eiropai nesīs, kas par to maksās? Visticamākais, ka jaunajiem cilvēkiem būs jāstrādā ilgāk, jāmaksā lielāki sociālie maksājumi un jāpensionējas vēlāk. Un um, šobrīd notiekošais darba tirgū un pensiju sistēmas um, aspekti ir pamats bažām. Ir pensiju reformas, kas um, šobrīd notiek, bet iespējams, ka mēs varētu vēlēties vairāk. Mums ir nepieciešama lielāka cilvēka integrēšana darba tirgū, produktivitātes kāpums, un tad um, varēsim tālāk skatīties, kādu politiku tas paģērēs. Pavisam īsi par um, pēdējām attīstības tendencēm. Un uh, Kopš 2013. gada bezdarba negatīvā līkne ir pagriezies pozitīvā virzienā 7,5% šobrīd, un tāda bija situācija ar 8. gadā, un līkne šobrīd samazinās par 0,8% punktiem. raugoties uz augstāko un zemāko punktu, tad eh, zemākajā punktā ir eh, Čehija un augstākajā Grieķija. Tā tad eksistē būtiskas atšķirības starp dalību valstīm. Ilglaicīgā bezdarba līkne arī šobrīd ir vērojama pozitīva tendence. This is not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 stress, you can see this. Par sociālo situāciju runājot, tā Eiropā stabilizējas, pat varētu teikt, nedaudz uzlabojas. Un par um, nabadzību tā kopš 13. gada ir samazinājusies. Cilvēki, kuri ir bezdarba, be, kur dzīvo bez darba, arī tas nedaudz samazinās. Un eh, nabadzības un sociālās iztumšanas risks samazinās. Šobrīd 5,7 eh, miljoni cilvēki ir sociālajā iztumtībā, un tomēr šis skaitlis ir samazinājies. Bet um, skaitļi tādi saglabājas eh, pietiekami stabili jau 12 gadus. Visā Eiropā 20 miljoni dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Developments. Now coming back. Tagad eh, atgriežoties, eh, kāpēc es pieminēju šo starppauģu godīguma principu. Jau vairākas paudzes eh, Eiropā labklājība pieauga Šī līkne ir gājusi uz augšu visu laiku, nākamās paudzes dzīvo labāk nekā viņu vecāki. Un eh, šobrīd ir kļuvis skaidrs, ka šo tendenci nevar uzskatīt par pašsaprotamu un Eiropā piedzīvotā krīze ir smagi skārus tieši jauniešus, ne tikai, bet jauniešus vissmagāk un eh, martā sagatavotā baltā grāmata par Eiropas eh, nākotni piemin to, ka jauniešiem iespējams materiālā labklājība būs zemāka nekā viņu vecākiem. Un janvārī prezidenta Junker uzrunā arī izskanēja bažas par jaunākās paudzes Eiropā nākotnu un iespējām. Uh, Ir skaidrs, ka par starppaudžu godīgumu ir jārunā pie tām ne tikai tādā aspektā, kā to ietekmēja krīze. Jauniešu bezdarbs ir ļoti augsts Eiropā, bet um, neiet runa tikai par darba tirgu, iet runa arī par demogrāfiskajiem rādītājiem, Un um, ne tikai vecāko pauģu godīgums pret uh, jauniešiem, bet uh, kādu mēs redzam Eiropas um, labklājības sistēmu nākotnē, kāda ir uzticēšanās iestādēm un kāda ir uzticēšanās Eiropai. This is, uh, now I'm going to just give you few Burtiski ieskicēšu darba tirgu notiekošo pensiju sistēmu momentus, un tad eh, ceru, ka kolēģi pārņems kompjūteru pārvaldību. Tātad par darba tirgu. Ir atšķirības starp paudzēm. Galvenokārt runājot par darbspējīgā vecuma cilvēkiem Un eh, pēc tam, kad 90. Eh, gados eh, strauji kritās bezdarba līmenis, krīzes apstākļos tas tomēr atkal ir pamats bažām. Jauniešu iespējas iegūt izglītību, profesionālo apmācību, arī ticību nākotnē un uh, viņa ieguldījums pensiju sistēmā, tas viss tomēr ir pamats zināmām bažām. Just explain, there's also ja jauniešiem nebūs nepārtraukta darba ceļa, šobrīd tādas tendences jau ir, jaunieši vairs nestrādā no brīža, kad viņi pamat skolu solu. Un eh, tendence kļūst ar vienā akūtāka, jo jaunāks ir strādājošais. Un tas um, rada arī sociālu neskaidrību. Un uh, bieži vien jaunieši ir eh, ar augstāku kvalifikāciju un neatbilstošu kvalifikāciju. Tātad augstāk kvalificēti nekā darbs, ko viņi veic, un šī tendence ir tieši jauniešu vidū netik daudz vecāka gada gājuma vidū. Un eh, bieži vien jaunieši strādā daļu laiku vai puslodzi pret savu gribu. Un visbeidzot, eh, tā saucamie nabadzīgie strādājošie. Arī šeit jaunieši ir riska grupā. Un eh, jauniešu vidū ļoti izplatīts ir jauniešu pieņemšana darbā uz noteiktu laiku. Kā tas ietekmē jauniešu iespējas attīstīties kā profesionāļiem, iegūt prasmes, kā tas ietekmē viņu pensiju maksājumus. Un eh, pēdējā slīdīta par demografiskajiem rādījumiem. Šobrīd ir skaidrs, ka liela daļa cilvēku nav pilnībā integrēti darba tirgū. Uh, un uh, tā kā turpinās uh, dzimstības samazināšanās, tad uh, šī tendence atspoguļosies darba tirgū un salīdzinot ar eh, Amerikas Savienotajām valstīm, kurās eh, dzimstība palielinās, mēs eh, mums tomēr ir jādomā par migrantu integrāciju darba tirgū un arī ar jauniešu lielāku integrāciju darba tirgū. Bet tagad dodu vārdu manai kolēģei Alesijai Lūdzu. Hi everybody, so after... Labdien visiem! Ļoti jauks uh, ievads un pārskats. Es tagad uh, dziļāk izskatīšu atšķirības starp uh, paudzēm darba tirgu un ko tas nozīmē jaunākiem cilvēkiem un ko var darīt. Kāda varētu būt politikas uh, loma Un šajā slīdītē mēs redzam, ka dažādā veidā var redzēt šīs atšķirības. Mēs pirms brīža redzējām, ka ir pieaudzis nodarbinājuma atšķirību posms. Šeit jūs redzat vecuma grupas 25, 39 un 40 līdz 64 gadu veci darbinieki. Tātad 25-39, tas nav jautājums par jauniešiem. Tie ir jaunāki cilvēki, bet nu tā vispārēji skatīt. Un kā viņi ir integrēti darba tirgu. Mēs redzam, ka jaunākie cilvēki, jaunāki cilvēki pat laban, gaiši zaļā līnija, atkārto nodarbinātības eh, tendences. Nodarbinātība ir stabila. Taču vecāku cilvēku nodarbinātība, par to jāsaka, ka tā ir uzlabojusies. Būtiski samazinājies bezdarbnieku skaits. Šeit jūs redzat, ka jaunāki cilvēki tos saskāra krīze 2008. gadā. Un viņa nodarbinātība tomēr pieauga ātrāk nekā citu grupu jauni cilvēki saskaņas ar būtiskiem izaicinājumiem. Tie atspoguļo struktūra pārmaiņas un krīzes sakas. Kritiskā situācija darba tirgu jauniem cilvēkiem tai seko liels pieaugums nestandarta darblīgumos. Ir dažādas uh, līguma formas, uh, daļlaiks, uh, patstāvīgs darbs un patstāvīgs daļlaiks. Redzam divu gadu salīdzinājumu 2005.16. gadā. Vecam grupas esam jau analizējuši, tātad nestandarda līguma pieauguši visās grupās starp 2005 un 2016 gadu. Īpaši jāizcer tas, ka cilvēku skaits ar pagaidu darba līgumiem ir praktiski dubultojies jaunu cilvēku vecuma grupā. Un paraugoties uz zilo un dzelteno līniju. Mēs zinām, ka tāpat arī ir konstatēts, ka daudz jaunāk ir to cilvēku skaits praktiski uh, dubuldojies uh, to uh, jomā, kas uh, strādā brīvprātīgo darbu. Kādēļ tas ir nozīmīgi? Tādēļ, ka daļlaiks var samazināt uh, darba ražīgumu ir jāapgūst specifiskas eh, zināšanas. Pagaidu darbinieki saņem mazāk eh, iespēju apmācībām salīdzinot ar pastāvīgi strādājošiem. Bet, neskatoties uz visu, to, ko vēlamies eh, uzsvērt, ir tas, ka nestandarda līguma nav problēma kā tāda. Tā kļūst par problēmu, ja tiek savienot ar bezdarba jā, gadījumiem un zemām algām. Šeit mēs redzam šo saiki starp nestandarta darba līgumiem un algām. Zilā daļa ir nodarbinātība ar standarta darba līgumiem un zemes algas. Un zaļā kolonas daļa, kuriem ir vairāk kārt neizdevīga uh, izdevība nav padār, pagaidīga, uh, nav pastāvīga līguma un zemalga. Zaļā staviņa daļa. Tā ir tas, ko mēs saucam par nedrošiem darbietām. Šeit mēs redzam nodarbinātības apjomu cilvēkiem saņemot zemes algas. 2007. un 2014. gadā ir veikts šis salīdzinājums. Mēs redzam, ka jauni cilvēki ir daudzkārt vairāk ekspozēti, saņem zemes algas salīdzinot ar vecākiem cilvēkiem. Tāpat arī mēs varam redzēt, ka ir būtiski pieaudzis nedrošo darba vietu skaits ar 2007. un 2014. gadu visās vecuma grupās. Būtībā šis zemo algu darba apjoms ir pieaudzis. Ja mēs gribam pozitīvu ziņu dot, tad tomēr jāsaka, ka jauni cilvēki ir daudzkārt vairāk pārstāvēti šajā darba a, pasaulē, gan saņemot mazu algu, gan arī ar nedrošiem darba līgumiem. Viņiem ir bieži vien sarežģīta situācija, bet no nu, zaļā daļa ir neliela 3,4% 2014. gadā un 3,2% visām strādājošo grupām 2014. gadā. Neskatoties uz to, kritiskā situācija jauniem cilvēkiem darba tirgu ir saistīta ar zināmu sekām. Sekas ir sekojušas. Pirmais secinājums - jauni cilvēki ir, viņi saņem zemākas algas, un tas eh, viss ietekmē viņu situāciju. Jūs redzat atšķirīgu. Uh, pieņēmumus sadalīt pa vecam grupām. Mēs varam ne tikai fokusēties uz naudas apjomu, bet uh, uz tendencēm. Zaļā tendence saistībā ar zaļo līniju, tie ir jauni cilvēki, un jūs redzat, ka viņu darba ieņēmumi samazinās. Šis samazināšanās jautājums un tendence ir salīdzināta ziņojumā un saistīta ar demogrāfiskiem efektiem ir relatīvas izmaiņas strādājošo skaitā un vidējā algā. Vēl viens secinājums pēc šīs situācijas izvērtēšanas. Tā ir ietekme uz lēmu pieņemšanu. Un tāpat arī atvaļinājumu, vecāku atvaļinājumu un citi būtiski jautājumi. Mēs zinām, ka jaunākiem cilvēkiem ir zemāka ekonomiskā atbildība. Un tas eh, izriet no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, kopš 2000. gada ir eh, lēnāk cilvēki eh, vai vēlāk cilvēki uzsākuši dzīvot vieni paši, vēlāk aiziet no vecāku mājām, mm, patstāvīgā dzīvē. Protams, ES ietvaros ir liels atšķirības. Un vēl. Vēl viens pierādījums ir tas, ka kopš 2000. gada pieņē, pieaug sieviešu vecums dzemdēt pirmo bērnu. 2014. gadā redzējām, ka novecošana ir daudz ātrāka nekā vidēji uh, sabiedrībā un aizvien vairāk jaunu cilvēku, jaunu strādājošo. Nevar pilnīgi neatkarīgi dzīvot, nu, piemēram, um, studenti. Um, gan studenti, gan arī bezdarbnieki, gan arī citas um, nedrošu darba apstākļu situācijā esošas darba grupas retāk veido uh, attiecības, kas būtu pastāvīgas, viņi ir vientuļi. Jauni cilvēki, kuriem nav darba, šis jautājums ir saistīts ar vēlāku kļūšanu par vecākiem un tā tālāk. Viens no secinājumiem ir uh, pēc uh, nestandarta darba līgumiem jauniem cilvēkiem ir tāds fakts, ka sievietēm retāk uh, dzimst bērni par šo jautājumu ir mums uh, jānobažīs, jo tas uh, skar arī auglīgumu un uh, pensiju sistēmas stabilitāti nākotnē. Tas parāda, cik nozīmīgas ir ģimeņu politikas. Noslēgumā teikšu, ko mēs varētu darīt Ir vairāki virzieni, kuros politiķi varētu strādāt. Sociālais dialogs, sociāla aizsardzība ir sadaļa, kurā esam koncentrējuši uzmanību uz izglītību un zināšanām. Izglītība kļūst aizvien nozīmīgāka, jo atšķirīga starp zemes izglītības un augstas izglītības jauniešu spējām atrast darbu ir atšķirīga. Darbs kļūst aizvien intensīvāks zināšanu jomā. Ļoti nozīmīga ir izglītība kopumā. Jauni cilvēki drīzāk ir gatavi apmācībām, jo investīcijas apmācībām viņi var atgūt ilgākā laika sprīdī. Tāpat arī runājot par vecākiem, Jāsaka, ka saiknes aizvien ir ļoti spēcīgas. Noslēgumā gribu teikt, ka investēt cilvēku kapitālā un sniedzot eh, vienādas eh, īpašības globalizācijas laikmetā ir izšķirīgi nozīmīgais jautājums. Tagad došu vārdu Jorgam. So, good morning. Uh... Labrīt. Es izteikšos ļoti īsi un gribēju vienkārši uzdot jautājumu, vai mēs varam to atļauties. Mēs redzējām, ka jaunieši ir ļoti sliktā situācijā darba tirgu, un tad ir pamatots jautājums, vai mēs varam to atļauties. Viņus sagaida vēl citi izaicinājumi nākotnē, kaut vai demografiskās pārmaiņas. Un šeit, eh, ko jūs redzat, ir uh, iedzīvotāju darbspējīgā vecumā šī melnā līnija un sarkanā uh, līnija ir aktīvie iedzīvotāji, kas piedalās darbtirgu, un zaļā līmeni ir nodarbinātie. Un uh, šī atšķirība ir bezdarbnieki. Un kas man pārsteidz, pirms vēl sāku par to stāstīt, ir šī te milzīga atšķirība starp sarkano līniju un uh, šo melno līniju. No katriem 90 cilvēkiem uh, 9 miljonu cilvēku, 7 eh, miljoni vispār nepiedalās darba tirgū. Tie ir tie, kas ir vistālāk eh, no darba tirgus. Un, eh, lai nodarbinātību saglabātu, mums kaut kā ir jāaktivizē tie, kas līdz šim nav bijuši aktīvi. Un tā vietā, lai um, prognozētu nākotni, es turpināšu ar dažādu iespēju pievārdā, piedāvāšanu. Es piedāvāja divus pieņēmumus par to, eh, kādas būs nākotnes aktivitātes. Ehm, tāds eh, realistiskais eh, aktivitātes līmenis ehm, iedzīvotājiem, kas ir darbspējīgā vecumā, manuprāt, nākotnē nepaukstināsies. Kā jūs redzat, šeit mums bija zināms pieaugums, bet nākotnē mēs neparedzam, kā aktivitātes īpatsvars pieaugs. Uh, Un tas, ko es saucu par augstās aktivitātes scenāriju, tur es kombinēju ļoti optimistiskus pieņēmumus par sieviešu un vecāku darbu gadu, gadu gājumu cilvēku iesaistīšanu darba dirgu par augstas uh, izglītības uh, progresu, jo izglītība arī veicina cilvēku nodarbinātību. Un šajā grafikā ir jāpaturprātā, ka šīs augstās aktivitātes scenārijā līdz 2040. gadam visi, kas var strādāt, arī strādās un būs darba tirgū. Un e, tas ir tas iespēja apjoms, kas ir aktivizācijas politikai. Mēs šeit runājam par 30 miljonu cilvēku ilgtermiņā. Un aktivizēšanas politikas e, amplitūda ir milzīga. Tas ir tas, ko var darīt ar politikas līdzekļiem un tādējādi nodrošinot um, nodarbinātības tālāk pieaugumu. Tālāk, ko mēs varam pieņemt nākotnē par nodarbinātības izaugumu? Uh, Um, pagātnē tas ir bijis 1% gadā, tas ir relatīvi stabils vidējais rādītājs, un to pārtrauca, kā jūs šeit redzat, tikai krīze. Un kopš uh, um, Eh, atgūšanās pēc krīzes, pēc 13. gada mēs redzam, ka šķiet atkal esam atgriežušies pie šī 1% pieauguma gadā. Un ja mēs turpināsim iet pa šo ceļu, kurš gan pirms pieciem gadiem to varēja iedomāties, ja mēs turpināsim eh, pa šo ceļu, tad vienkārši sasniegsim uh, knapi 75% mērķi, kas ir 2020. gada stratēģijas mērķis. Kā jūs redzat, šeit problēmas sākas tikai vēlāk, nedaudz vēlāk patiesībā. Zemās aktivitātes scenārijā bez tālākiem aktivizācijas pasākumiem notiks uh, tas, ka tālāka nodarbinātības izaugsme jau drīz kļūs neiespējama. Uh, nodarbinātībai būs jāiet uz leju. Uh, tikai dažus gadus pēc 2020. gada, un tad mēs saskansimies ar negatīvu pie, nodarbinātības eh, pieaugumu, ja mēs neaktivizēsim eh, cilvēkus darba tirgu, un ja mēs to nedarīsim, tad mēs nevarēsim eh, turpināt šo izaugsmi. Uh, um, nodarbinātībā, bet ja darīsim to, tad būs vēl desmit gadi, kad varēsim turpināt um, nodarbinātības pieaugumu par 1% gadā, un apmēram pēc 2030. gada atkal parādīsies šī situācija, kā pirms desmit gadiem šajā zemējā scenārijā. Jā, protams, uh, nodarbinātības līmenis būs daudz augstāks, bet izaugsmas līmenis būs tāds pats. Tātad pat, ja mēs izmantosim visus uh, potenciālos resursus darba tirgus aktivizācijai, uh, tad būsim tādā pašā situācijā, kā pirms desmit gadiem nodarbinātībai būs jāpārstāj uh, augt, tā sāks um, samazināties, jo uh, samazināsies uh, darbspējīgo cilvēku skaits, un tas, protams, ietekmēs arī izaugsmi. Šeit ir ļoti vienkāršs vienādojums <clears throat> potenciālā IKP, IKP pieauguma sastāvdaļas ir ražīguma izaugsme un nodarbinātības izaugsme. Un šeit ir diezgan līdzīgs rādītājs 1 - 1% nodarbinātības pieaugums un 1% ražīguma pieaugums. Un tāpēc bija šis 2% IKP pieaugums. Un tad nāca krīze, bet aizmirsīsim krīzi, atgriezīsimies pie perioda pirms krīzes. Redzēsiet, ka situācija ļoti līdzīga ir tai, kas bija pirms tam. Uh, tas tāds tā kā stabilais vidējais, 2% izaugums, 1%, eh, nedaudz vairāk kā 1% no nodarbinātības un eh, mazāk kā 1% no ražīguma pieauguma. Tas ir tāds stabils vidējais rādītājs un varētu pieņemt, ka nākotnē uh, IKP 2% izaugsme ir mūsu līdzsvars, mūsu vidējais rādītājs un varētu turpināt nākotnē ar šiem 2% un varētu teikt, ka nākotnē mums arī ir vajadzīgi 2%, lai saglabātu mūsu labklājības standartu, bet novecojošā darba grupa šeit mēs pieņemam, ka 1,4% ir tas uh, um, daudzus neapmierināt šobrīd. Kas mums ir vajadzīgs 1,4% izaugsmē nākotnē? Ņemot vērā, ka nodarbinātības izaugsmē sāks kļūt negatīvi diezgan drīz zemajā scenārijā, tas notiek, kas tad notiks? E, tad ražīgumam būs tas jākompensē. Un mēs saskaramies ar situāciju, kurā ražīguma izaugums ilgtermiņā e, būs e, jābūt divkāršai šim pieaugumam nekā līdz šim. Uh, puses tas jādubulto. Tātad mūsdienu jauniešiem būs uh, masīvi jāpalielina savs ražīgums. Šis augstais scenārijs varētu palīdzēt turpmākajos desmit gados, bet pēc tam atkal būtu tāda pati situācija. Ražīguma pieaugumam būs gandrīz jādubultojas. Uh, Un tas, eh, protams, notiks eh, agrāk vai vēlāk, eh, neskatoties to, cik optimistiski mēs raugāmies uz darba tirgu. Bet ko tas, kā tas ietekmē taisnīgums ar paudzēm? Kam tad ir jāpalielina ražīgums? Tie ir jaunieši, kas ir šobrīd Tie ir tie paši jaunieši, kam šobrīd ir negatīva situācija, tātad um, mazāks iespējas. Nu jā, tad uh, pateiksim, viņi varēs tad šo lielo kūkas gabalu paņemt, bet vai tiešām viņi to varēs izdarīt uh, uh, ļoti drīz beigšu, bet iedomājieties vienkārši ļoti vienkāršotu pasauli. Eiropas Savienība būtu kā viena valsts ar vienu pensiju sistēmu. Vienkārši pieņemsim, ka tas tā ir. Uh, un visi, kas uh, sasniedz 65 gadu vecumu, uh, vēl strādā un pēc tam iet pensijā. Un pensijas līmenis, pieņemsim, ir 47% no vidējās algas, kas ir šobrīd apmēram vidējā pensija. Un šajā gadījumā ir diezgan vienkārši aprēķināt, ka ir vajadzīgs 14% iemaksas procents no aktīvajiem iedzīvotājiem pensiju sistēmā, lai izlīdzsvarot šos te uh, Eh, nelīdzsvars starp eh, ieņēmumiem un izdevumiem pensijas sistēmās - 14%. Jautājums ir, vai mēs varam saglabāt šo līmeni, ņemot vērā demografisko izmaiņu, sagaidāmo attīstību. Es nevaru um, um, iedomāties, tātad šī zilā eh, līnija ir iedzīvotāju uh, skaits un uh, sarkanā līnija ir potenciālo pensionāru skaita pieaugums. Tātad, ja mēs vēlamies saglabāt pensijas līmeni pie 47%, tad iemaksu procentam būs gandrīz jādubultojas nākotnē. Mums eh, būs tātad eh, jādubulto šīs iemaksas. Un, eh, jā, varētu pateikt, ka tas nav iespējams, tad jādomā par um, darbinieku izmaksām, par neto algām. Tātad mēs neļausim uh, iemaksu līmenim dubultoties, un tad, protams, pensija līmenis strauji samazināsies. Tātad, kas nākotnē notiks, droši vien ir kaut kas pa vidu starp diviem šiem ekstrēmiem scenārijiem. Esmu diezgan pārliecināta, ka tā tā būs. Kas nākotnē notiks? Demokrāfisko pārmaiņu rezultātā, novecošanas rezultātā, politiķiem būs jāsāk domāt par to, ka nevar izvairīties no iemaksu apjoma uh, um, pieaugumu, bet tas būs jāierobežo, jo tas ietekmē darbspēka izmaksas. Un pieņemsim, ka uh, tas varētu būt 20% šie griesti. Tātad mēs neļausim uh, šīm iemaksām pieaugt uh, vairāk par 20%. Un tas nozīmē, ka pensiju uh, līmeni uh, varēs saglabāt pie 47%, uh, kamēr iemaksu līmenis paaugstinās. Un tad, kad ir sasniegts šie 20%, tad uh, uh, pensionārs sāks par to maksāt, pieņemot zemākas pensijas. Un tad, piemēram, 2070. vai 60. gadā tas, ko mēs šeit redzam, ir tas, ka uh, rodas uh, novecošanas izmaksas uh, um, tās tiek sadalītas uz jaunajiem un vecajiem, tātad jaunie maksā vairāk un uh, vecie cilvēki saņem mazākas pensijas. Jautājums ir, vai tas ir godīgi, um, tas ir diskutējams, bet uh, tagad noslēgums. Vajadzētu uh, skatīties uz cilvēkiem, kas ir uh, dzimuši zināmā gadā, piemēram, 1997. gadā dzimušie. Šobrīd jaunieši uh, savas dzīves laikā vidēji maksās daudz augstāku uh, īpatsvaru nekā tagadējie uh, strādājošie un tie paši uh, vēlāk kā pensionāri uh, saņems uh, mazākas pensijas nekā uh, šodienas pensionāri. To mēs saucam par dubulto novecošanas nastu. Tātad šobrīd esošie jaunoši savos pensijas gados saņems mazākas pensijas. Uh, Bet noslēgumā vēl viens uh, attēls. Uh, ja katrs um, strādātu vēl vienu gadu ilgāk, kas notiktu, tad uh, ņemot vērā iemaksas procentu, varētu atļauties augstākas pensijas. Tātad aktivizējot darba tirgu, mēs investējam cilvēku nodarbināmībā. Un ar to arī beidz. Paldies! Labi, tad vēl vienu minūti. Uh, Um, un ļoti īsi izteikšos. Mikrofons jāieslēdz. Jā, ir vēl viena sadaļa, kur ir runa par sociālo dialogu, un šajā sadaļā parādās tas, ka tad, kad jaunieši uh, nav tik labi pārstāvēti arotbiedrībās, un mēs uh, redzam, ka tas tā jo īpaši izpaužas uh, privātajā pakalpojumu sektorā, uh, tad, eh, cilv, tad, tad eh, Ja, un arī tad, kad cilvēki strādā eh, nepilndarba laiku, tad viņi arī mazāk ir arotbiedrībās, un šajā uh, otrajā grafikā jūs redzat, ka jaunieši daudz mazāk ir iesaistīti darba koplīgumos nekā vecgadgājumi, Eh, strādnieki, tas varbūt ir arī saistīts ar to, kādā sektorā viņi strādā, un tātad mēs uzskatām, ka ir arī problēma ar eh, jauniešu, eh, jauno darba ņēmēju pārstāvniecību arotbiedrībās, un mums vajadzētu raudzīties, kā to varētu uzlabot viņu pārstāvniecību arotbiedrībās. Un tad tālāk šeit uh, Eh, ir pasākumi, kas notiek eh, gan darba devēja, gan darba ņēvēja arotbiedrību pusē, eh, lai vairāk sadarbotos jaunie un vecākie, gad, vecākie strādājošie un arī šīs aktīvās novecošanas nolīgums. Un šeit jūs redzat, ka gan darba tirgu, gan pensiju sistēmā ņemot vērā svarīgus dzīves lēmumus, notiek dažāda attīstība un prasmju iniciatīva un arī citas iniciatīvas tiek arī gatavots un pavisam nesen tika pasludināts sociālais pīlārs, tas viss ir uz galda. Un tāpēc tas ir vēl jo svarīgāk, ne tikai lai uzlabotu konverģenci starp dalību valstīm un veicinātu uh, Uh, sociālo apstākļu uzlabošanos dalībvalstīs, bet jāpaturprāt arī tas, ka trešais starppauģa aspekts, uh, runājot par situācijas uzlabošanu jaunajiem darbņēmējiem, um, ir uh, arī uh, valsts iestāžu iespējas kaut ko šeit darīt. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Tas bija ļoti interesanti un uh, pirmkārt um, mums vēl nav jūsu prezentācija, vai jūs varētu mums to nosūtīt, jo to mēs tad varam izsūtīt uh, visiem deputātiem, kas nav šeit klāt. Un es domāju, tas mums varētu būt ļoti noderīgi arī iegūt šos precīzos skaitļus. Paldies par, par to! Ja kāds grib kaut ko teikt, eh, protams, jums ir iespēja to darīt. Rošforkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Tāpat kā jūs, es arī gribētu pateikties komisijai par eh, šo te darbu un par tā prezentāciju. Mums tiešām tas ir ļoti vērtīgi to uzklausīt eh, pirms krīzes, par to jau tika daudz runāts, un, diemžēl, krīzes laikā tikai par krīzi vien runājām un par šīm lietām aizmirsām. Es domāju, ka šeit ir divi svarīgi aspekti jūs teiktajā. Pirmkārt, bilance. Mēs jau zinājām, ka tā tas ir, bet jūs to precizējāt, un tas ir svarīgi. Virkne lietu, ko jūs uh, minējāt, uh, pasliktinājās jau pirms krīzes, piemēram, jauniešu nodarbinātības apstākļi jau tad pasliktinājās, un arī uh, zemā veca gadgājuma cilvēku nodarbinātību to piedzīvojam jau pirms krīzes. Un uh, varbūt uh, e, apkopējot to, ko jūs teicāt, es gribētu teikt, ka mūsdienās tā paudze, kura maksā, tā ir šī paudze pa vidu, uh, tā, kurai ir 35 eh, līdz 55 gadi šobrīd. Vienkāršojot to visu, ja mēs neko nedarīsim, tad saskārsimies ar eh, jauniešiem, eh, kam būs jāturpina saņemt palīdzību no vecākiem, jo viņiem nav droša darba, un tad viņiem būs jāsaņem uh, atbalsts arī no saviem bērniem, jo viņu pensijas nebūtu pietiekami lielas, un tagad uh, Eh, ir eh, cilvēki, eh, kam ir vecums slimības, viņiem arī būs jāsaņem palīdzību no savas ģimenes, jo valsts sistēmas vairs par viņiem nevarēs parūpēties. Nu, tas ir nedaudz pārspīlēts tāds tēls, bet tāda nu, būs situācija nākotnē. Tā būs neizturama si situācija, kad būs tikai viena aktīva paudze, uh, Uh, kurai būs jāuztur divas jaunākas un viena vecāka paudze, uh, un tas viss no viņu algas. Tātad uh, to gribēju tikai uzsvērt, un šeit svarīgākais ir, ko tad te jādara būtu. Es piekrītu secinājumiem, kurus jūs minējāt. Galu galā tikai uh, palielināt iemaksas, tas nav realizējams, un arī rēķināties tikai ar pensiju samazinājumu, tas arī nav īstenojams, un uh, sajaukt abus kopā, tas nav apmierinoši. Un mēs ļoti labi zinām, ka politikas uh, struktūrā uh, tad parādās arī pensionēšanās vecums, vai mēs varam turpināt visu laiku tikai atbīdīt, atbīdīt pensionēšanās vecumu un tikai censties aktivizēt cilvēkus vecumā no 60 līdz 65 gadiem. Uh, un jūs arī jau uh, noslēgumā minējāt šo uh, ideju par strādāšanu gadu vairāk. Es ticu uh, šim risinājumam, un es kā liberāls arī uzskatu, ka darbs ir kaut kas ļoti pozitīvs un uh, ir pamatots iemesls uh, uh, uzskatīt, ka var strādāt ilgāk, jo dzīves apstākļi uzlabojas iedzīvotājiem, un tomēr, un tomēr es domāju, ka uh, tas tā automātiski nestrādās, ja mēs nemainīsim darba apstākļus. Pētījumos, eh, ko es atradu par šo jautājumu, tiek teikts, ka ja mēs vēlamies eh, veicināt jauniešu, eh, es atvainojos vecāku gadgājumu cilvēku aktivitāti, tad jāsāk ar 45 gadu vecumu, jo no tā vecuma vēl viņi var mācīties, eh, iegūt papildu zināšanas attiecībā uz to, ko viņi darīs 60-65 eh, gadu vecumā. Eh, kādreiz bija jāstrādā līdz 60 gadiem, tagad līdz 65, un tas nozīmē, ka darbam ir jābūt savādākam. Viņi nevarēs darīt tikpat nogurdinošu darbu. Uh, jo šo uh, darbņēmēju uh, individuālais ražīgums savādāk ir pārāk zems. Un um, es gribēju minēt šeit divus uh, kvalitatīvus aspektus pēdējā priekšlikumā, ko jūs minējāt. Pirmais ir uh, sekojušos, jūs minējāt apmācības jautājumu, un uh, te uh, mēs runājam par mūža izglītību, te mēs nerunājam par 20 vai 30 gadu vecumā iegūto apmācību, te ir jāturpina mācīties arī 50 un 55 gadu vecumā. Uh, attiecībā uz to, ko cilvēks varētu darīt, tad, kad viņam būs uh, 60, 70 gadi, uh, eh, 65 gadi, lai viņš vēl spētu uh, ražīgi strādāt. Katrā profesijā varbūt būs atšķirības, bet šādas iespējas pastāv. Un otrais aspekts, ko gribēju uzsvērt, ir tas, ka ir jāuzskata, ka, lai strādātu arī lielākā vecumā var strādāt cilvēks, eh, eh, strādāt nepilnu darba laiku, varbūt, ka var paildzināt eh, darba gadus, bet tad strādāt uz nepilnu, tātad nepilnu darba laiku, bet ir jāsaglabā cilvēkiem tās pašas pensijas tiesības kā pilnlaika darbā, un bieži vien cilvēki negrib strādāt nepilnu darba laiku, jo citādi viņiem samazinās pensijas tiesības, un par to ir jādomā. Uh, jo ir ļoti uh, varbūt sarežģīti par to domāt, bet es domāju, ka šajā virzienā kaut kāds risinājums var atrast. Un noslēgumā vēl viena piezīme. Man viena lieta pietrūk jūsu prezentācijās, nezinu, kā jūs to tur iekļāvāt, bet uh, tas ir imigrācijas jautājums. Jūs uh, uh, projicējāt uh, šos risinājumus uz tādu kā slēgtu Eiropas Savienību. Kaut gan mēs zinām, ka turpmākajos gados būs ļoti daudz ieceļotāju un kādas būs tās sekas vai uh, Eh, ar to mēs varēsim nedaudz mīkstināt šīs straujās lieknes, ko jūs prezentējāt. Un šeit eh, pilnīgi noteikti ir eh, par ko vēl papildus padomāt. Ļoti interesanti bija šie rezultāti, bet. Nu, jāpadomā arī par migrāciju, un priekšādātais kundze ļoti labi, ka jūs pajautājāt par prezentāciju, to labprāt izlasīšu. Paldies, dod vārdu Harkins kundzei, un tad došu vārdu atkal pētījumu veicējiem. Paldies eh, komisijai par šo lielisko prezentāciju. Patiesībā man jau vajadzēs teikties projām, bet eh, prezentācija bija tik interesanta, ka es nespēju piecelties un doties projām. Pēc manām domām Rokfor kungs eh, jau pateica to, ko es vēlējos teikt, neatkārtošos. Un tomēr Par šo tematu mēs esam runājuši nepietiekami. Par citiem tematiem daudz, bet eh, šai tēmai netiek piešķirta tai nepieciešamā uzmanība. Mums eh, ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai sociālie partneri tiktu iesaistīti tādu risinājumu meklēšanā, kas eh, nāktu par labu visām paudzēm. Kā jau es teicu, liela daļa cilvēku neapzinās šo pār viņu galvām samilzušo mākoni. Es um, nedomāju, ka risinājumu meklēšana sasteigtā veidā būs ilgtspējīga. Viena interesanta līkne tā tad būs jāmaksā vairāk pensiju fondā pat dubultā un pensijas tomēr būs mazāks nekā šobrīd. Pat ja mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, tas diez vai dos vēlamo rezultātu. Vai nu mēs strādājam visi ilgāk, Un man tomēr šķiet, ka mēs uz eh, situāciju raugamies no nepareizā skatu punkta. Tātad jaunieši, kuri piespiedu kārtā nestrādā pilnu slodzi, varbūt savukārt citi labprāt vēlētos strādāt daļlaiku un jaunieši vēlētos strādāt pilnu laiku. Es eh, nezinu, vai mēs varam no šāda rakursa paraudzīties, un tomēr mums vismaz vajadzētu mēģināt to darīt. Es eh, domāju, ka sasniedzot zināmu vecumu, teiksim, virs 60, ik viens cilvēks domāt par pensiju. Ne jau visi, bet lielākā daļa, pilnīgi noteikti lielākā daļa. Un eh, mums vajadzētu mainīt šo domāšanas veidu, bet nevis uzspiežot cilvēkiem, kam nu tagad būs jāstrādā līdz 67, 69 gadiem. Tā ne. Vajadzētu izveidot eh, tādu darba tirgu, ka cilvēks varbūt aktīvi nestrādā vairāk, bet strādā cik viņš vēlas un cik spēj, bet nevis norādot cilvēkam, ko viņam vajadzētu darīt, bet gan varbūt eh, izglītojot šo pauģu atbildības aspektā. Un visbeidzot par imigrāciju. Es vēlētos dzirdēt jūsu atbildi, jo jautājums jau tika uzdots, bet jūsu atbildi vēlētos dzirdēt. Thank you, and now, Madam Kaufman, the floors. Tagad Kaufmans kundze dod vārdu jums atbildēm, un jūs pati varat izvēlēties, vai ļausiet eh, runāt arī jūsu kolēģiem, vai atbildēsiet pati. Kaufmans kundze, paldies! Ļoti interesanti komentāri par migrācijas eh, jautājumiem. Tas ir, eh, jau šajā ziņojumā ir, bet vispirms es vēlējos pateikt, ka jā. Jūs pieminējāt, ka nodarbinātības procents vecāka gada gājuma cilvēku vidū arī pirms krīzes bija zems procents, un tomēr pozitīva attīstības tendence vērojam ir. 2006. gadā 43% vecāku gada gājuma cilvēku bija aktīvi nodarbināti, un šobrīd šis procents jau ir 55%. Tā tad e, tendence pozitīva ir iesaistīt vecāku gada gājumu cilvēkus, un es domāju, ka tendence arī saglabāsies. Vēlējos pateikt, ka jā, es e, piekrītu, ka darba veids ir svarīgs, darbs pats par sevi, ko veids vecāka gada gājuma cilvēks. Un šeit, kā dalība valsts, tā arī sociālie partneri varētu vairāk darīt. Un eh, no mūsu puses jau ir varbūt grūti noteikt vai ieteikt, cik stundas dienā nedēļā vajadzētu strādāt vecāka, respektīvi jaunāka gada gājuma cilvēkam. Bet eh, jums ir taisnība, ka senioriem ir tendence varbūt mēģināt samazināt savu darba dienu un nostrādāt to stundu skaitu. Kā jau Jorgs teica, gan iesaistīšanās un maksājuma daļa pieaug jauniešiem, bet es domāju, ka e, vajadzētu to attiecināt uz visām strādājošo paudzēm. Un ja mēs tikai un vienīgi runāsim par jauniešu produktivitātes pieaugumu, ražīguma pieaugumu, tad eh, tas neko nedos, ir jāiesaist arī seniori. Par eh, stundām runājot. Nodarbinātības līmenī mēs esam 2008. Lī, gada līmenī, bet mēs neesam sasnieguši vēl strādāto stundu skaitu. Tātad nodarbinātība uh, ir labos skaitļos, gan nodarbinātības skaita, gan nostrādāto stundu ziņā. Un, eh, ja par sociālo nevienlīdzību runā, tad kritērija parasti ir alga un nostrādātās darba stundas. Vēl vēlējos piebilst, ka pilnīgi piekrītu jūs teiktajam, ka nevajadzētu vainot šeit nevienu un vainot starpstarpēji, jo mēs mēģinājām ziņojumā uzsvērt tieši jauniešu situāciju, bet nekādā gadījumā nevēlējāmies, lai vecākā paudze sajustos vainīga. Nē, mēs vienkārši vēlējāmies varbūt nedaudz eh, uzsvērt, kādu politiku vajadzētu veidot, lai darba tirgu mēģinātu sakārtot par imigrāciju. Iepriekšējā ziņojumā, iepriekšējais este ziņojums bija vesela nodaļa par imigrāciju un par to, ko darīt, kāda ir ieradušos eh, izglītības līmenis, eh, profesionālās prasmes. Par to mēs runājām. Mēs tobrīd to ļoti niansēti izvērtējām. Un eh, arī Eiropas pusgada kontekstā vērējot, vērtējot mūsu galvenais tā kā uzsvara punkts bija tieši novērtēt migrantu prasmes. Un e, vai migrantiem ir labākas vai labas iespējas tapt integrētiem darba tirgū? Ir skaidrs, ka jau migrantu bērnu integrēšanai varētu atvēlēt vairāk iespēju, bet um, par dažādiem eh, simulēšanas modeļiem. Tas ir saistīts ar jautājumu par to, kā darba tirgu labāk integrēt eh, cilvēkus, kas ir ieradušies no ārpus Eiropas Savienības. Bet eh, tā kā simulācija ir veikta, tad eh, nav jau tā, ka mēs visiem iesakam strādāt gadu ilgāk. Tajā grafikā parādī, parādījās, kas notikt ekonomikā, ja mēs visi strādātu gadu ilgāk, bet, protams, ka atšķirības starp dalību valstīm ir. Ir tādas dalību valsts, kurās eh, tas varbūt būtu detalizētāks un tādas, kurās nē. Jork, jā, es arī pavisam īsi Barbara jau to pieminēja, mēs um, drusku pieskārāmies imigrācijas jautājumiem šajā ziņojumā, bet tie ir vairāk pieņēmumi, un uz pieņēmumiem balstīts secinājums būtu sekojoši. Pat dubultojot tos migrācijas apmērus, kas ir šobrīd, un dubultojot tos līdz 5, 2025. gadam, tad um, nedz īsā, nedz vidustermiņā tikai eh, pieaugtu migrācijas sloks, bet ražojuma procenti nē, un ražošanas um, efektivitāte, produktivitāte, ražīgums eh, tuvākajos gados eh, paliks tāds, kāds tas ir šobrīd. Kad es runāju par pensiju samazināšanos, un to parāda šis grafiks. Tā tad eh, pensijas vienkārši samazināsies, un jums ir taisnība. Es eh, neesmu šajā grafikā iekļāvis migrācijas ietekmu uz pensijām, un neesmu iekļāvis arī vēlīnas pensionēšanās iespējas bet eh, tam ir jābūt politikas veidotāju uzdevumam - mēģināt uzlabot nākotnes um, iespējas, un šeit mēs arī nerunājam par um, dzimstību, jo tas arī var ietekmēt šo situāciju. Bet uh, par simulētiem modeļiem un politiku mēs runāt varam. Tādiem modeļiem, kas uh, atspoguļotu nodarbinātību, darba tirgu situāciju, algas un līdzīgi. Tāda modeļa eksistē. Prieksēdētāji. Paldies! Paldies, ka palikāt tik ilgi. Paldies, ka uzdevāt jautājumus, abi deputāti. Paldies par atbildēm un noteikti pie šiem jautājumiem turpmāk arī strādāsim. Pavisam drīz mēs teiksim tulkiem labu apetīti, un tas nozīmē, ka mēs esam nonākuši līdz mūsu šā rīta sēdes noslēguma vārdiem. Vēlējos tikai vēlreiz atkārtot, ka mēs esam lielā mērā ieinteresēti atbildēs uz, atbildes uz šiem jautājumiem dzirdēt niansētāk un arī rakstiski, un varbūt, ka jūs varētu izsūtīt kā jūsu prezentācija, tā arī jūsu atbildes rakstiski, lai varam savukārt pārsūtīt tālāk tiem deputātiem, kuri šobrīd zālē neatrodas. Mūsu nosaukums ir nodarbinātības un sociālo lietu komiteja un tāpēc par sociāliem jautājumiem runājot, noteikti ir jārunā par nākotni tieši, kā savā prezentācijā to darījāt jūs. Paldies Kaufmanas kundzei, paldies Alesijai, paldies Jorgam, paldies jūsu palīgiem. Un, kā jau teicu, ceru no jums saņemt šīs prezentācijas elektronisko versiju. Nākamā sanāksme ir paredzēta 4. De decembrī no 3 līdz pusseptiņiem, tātad pēcpusdienas sēde. Paldies! Thank you.